Good morning. Labrīt. I think we can start. We are enough. Es domāju, ka mēs varam sākt darbu. Mēs esam pietiekami daudz šeit zālē, lai sāktu strādāt. Pirmo reizi tātad tiekamies uz vienu no pēdējām mūsu sanāksmēm. In today's agenda we have Šodienas darba kārtībā mums ir ekonomisko un monetāro lietu jautājumi, nodarbinātība, transports. Eh, šīs eh, lietas tātad mēs apspriedīsim, ieskaitot arī vidi. Runāsim arī par dzīvnieku labturību. Paldies, Margarita! lūgumraksta iesniedzēji būs klāt sekojošu jautājumu izskatīšanā 5., 11., 12., 14., 17. un 19. Tiks izmantot arī PowerPoint prezentācija 14. un 17. darba kārtības punktam. Attiecībā uz galvenajiem jautājumiem esam pat šeit iekļāvuši Eh, dzīves standārtu jautājumus un eh, līdzīgus jautājumus eh, attiecīgajos reģionos. Vai jūs piekrītat šai darba kārtībai? Gulāras kundze. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju jums lūgt atkal iekļaut darbu kārtībā, kā tas bija paredzēts, lūgumu rakstus par bērnu tiesībām un pamattiesībām un bērnu tiesību aizsardzību. Tas sākumā bija paredzēts darba kārtībā. Mēs uh, runājam par citām valstīm runājot, bija pārcelts, piemēram, par Vāciju bija pārcelts šis jautājums uz šodienu, un tagad tas ir uh, atcelts. Es nesaprotu, kāpēc runājam par citām valstīm, bet ne par šo valsti, un es aicinu šo jautājumu atkal iekļaut darba kārtībā. Paldies! Auken. Okay. Es gribēju tikai pārliecināties, vai mums ir. Uh, Uh, lūguma rakstu iesniedzēju uh, piedalīšanās paredzēta arī 13. punktā. Uh, Dānijā plašsaziņas līdzekļi šodien pievērš ļoti daudz uzmanības šī jautājuma izskatīšanai. Es patiešām ceru, ka mēs varēsim šo jautājumu pienācīgi izskatīt. I think as usual we, we shall have the... Jā, kā vienmēr. Um, mums ir šodien paredzēta interneta tiešraide, tā kā var visu skatīties internetā. Nē, jā. What? Web streaming? Nav. Nē, mums nav paredzēta ierakstīšana video lentē. Jūs gribējāt teikt, ka mēs varēsim skatīties lūgumrakstu iesniedzēju video? Nē, tāds mums nav paredzēts. Labi, mēs noskaidrosim. Paldies. Par Bulanda kunga priekšlikumu. You agree? Mr. Ja. Mr. Ja, you, have, you want to take the floor. Okay. Ja, unabhängig jetzt, dass uh, jeder Abgeordnete einen Antrag stellen. Jā, äh, katrs deputāts var iesniegt tātad pieteikumu, un man ir tāds naivs jautājums, kādā veidā mēs to visu sakārtosim kā mēs panāksim, lai visi šie pieteikumi tiktu pieņemti. Manuprāt, tas būtu tāda 23. punkts, tad tas būtu godīgi. Mums jau ir pieņemta darba kārtība, mēs to esam tātad akceptējuši, esam to iesnieguši, un ja pēkšņi parādās kaut kādi ad hoc jautājumi, tad mēs īsti nezinām, kur šos jautājumus darba kārtībā likt godīgāk visticamāk tas būtu 23. punkts. Tātad mums būs jābalso. Es gribētu vienkārši vērst eh, priekšsēdētājs eh, uzmanību uz to, ka ir ļoti grūti tagad kaut ko ielikt eh, darba kārtībā, jo laika ziņā darba kārtība ir patiešām ārkārtīgi izaicinoša ja ņem vērā Pētera Jāra minētos praktiskos jautājumus, un es gribētu teikt, ka darba kārtība tika grozīta diezgan vēlu, jo divas sanāksmes sekoja viena otrai diezgan ātri, tātad viena sanāksme bija marta beigās, un mēs jau tagad atkal tiekamies. Uh, Mums vajadzēja iekvā dažus lūgumrakstus, līdz ar to vairākus lūgumrakstus nācās izņemt no darba kārtības. Uzskatu, ka laika mums pietiek un šos praktiskos jautājumus var atrisināt. Vienīgais iebildums būtu tāds, ka nebūs klāt komisijas pārstāvju, bet neskatoties uz to, mēs varam organizēt diskusijas, ņemot vērā to, ka lūgumrakstu iesniedzēji ir ieradušies Briselē. Tas nozīmē, ka nekādu šķēršļu nav Te ir runa tikai par politiskiem šķēršļiem. Ja vairākums nobalsos pret Bulāna kunga priekšlikumu, es domāju, ka mums vajadzētu tagad nobalsot par šo praktisko lietu. Vai jūs varbūt tagad balsosim par Bulāna priekšlikumu, izmainīt darba kārtību, lai atkal iekļautu lūgumrakstus, kas attiecas uz. Uh, uz jugendamt, uz bērnu jautājumiem. Kurš ir e par? Tātad e, mēs varam vienoties, ka uh, pēcpusdienas sanāksmes beigās mēs skatīsim bērnu un jauniešu jautājumus. Tas būs 23. darba kārtības punkts. Lieliski! Tas nozīmē, ka darba kārtība ir pieņemta un varam turpināt strādāt. Tagad runāsim par otro darba kārtības jautājumu, un tā ir protokola apstiprināšana sanāksmē, kas notika 10. un 11. februārī. Ja netiek izteikti nekādi iebildumi, uzskatīsim, ka šie protokoli ir pieņemti izņemot eh, grozījumus, ko šodien izdarījām. Bulāna kungs, vai jums ir kas sakāms par protokolu? Priekšstādātājs kundze, tas nav par protokolu. Jūs runājāt nu pat par mūsu darba grafiku, un man ir tāds jautājums par pilsoņu iniciatīvu, par uh, izmēģinājumiem uz dzīvniekiem, vai šis jautājums tiks izskatīts vēl šajā sasaukumā vai nē, vai mēs varam saņemt par to informāciju. It's on the coordinator's agenda for today. Tas ir koordinātors sanāksmes darba kārtībā šodien. Tev. For the PCI e yeah. hearing. Do you mean the... What? Wait, the hearing on the initiative... Uzklausīšana par iniciatīvu. Mēs diskutēsim par darbu organizāciju šodien koordinātoru sanāksmes laikā. Sorry, Mr. Bulan. Bulāni kungs. About uh, the... Jūs jautājāt par inici iniciatīvu par uh, vivisekciju? Ma, mūs nav par to informējuši. Uh, going... Par šo jautājumu neesam neko uh, saņēmuši. Mēs organizēsim uzklausīšanu 10. aprīlī. Es lūkšu informāciju arī par citām iniciatīvām. On... Vai nekas cits par protokolu nav sakāms? Tātad esam apstiprinājuši protokolu. Trešais darba kārtības punkts - pielikums priekšādātāju paziņojumiem ir visiem izplatīts, iebildumi nav saņemti, un ja uh, iebildumi netiks iesniegti, tad šis pielikums tiks apstiprināts kopā ar šīs sanāksmes protokolu. Ceturtais punkts. Gribēju tikai pieminēt uzklausīšanu par iniciatīvu. About, uh, about this initiative ar Van Vaz, un mēs jau esam runājuši par šīm iniciatīvām, tā kā šīs jautājums jau ir izskatīts. So Vai varam tagad pievērsties piektajam darbu kārtības punktam? Lūgumraksts, ko ir iesniedzis Jonis Marinopulus. Marinopolis kungs ir klāt, tāpēc došu viņam vārdu, un viņam ir atvēlētas 5 minūtes. Καλημέρα σας. Ε, είναι... Λαμπρίτ. Te ir runa par fiziskām personām, kas eh, turēja obligācijas un kuri nepiekrīta procedūrai, ar kuru viņu obligācijas tika mainītas. Pastāstīšu pavisam eh, īsi, eh, kāda ir šīs problēmas, kāda ir šīs problēmas cēloņi. 2009. gadā krīze jau bija sākusies gan ASV, gan arī Eiropā, un uh, Grieķijas valsts obligācijas uh, parādījās uh, presē dažādām reklāmām, kur tika teikts, ka valsts garantēs šīs obligācijas, līdz ar to privātpersonām ir daudz drošāk investēt valsts obligācijās nekā bankās, kuras arī garantē valsts, bet tikai līdz zināmai robežai. Tātad nosacījumi tam, lai obligācijas kļūtu par ilgtermiņa noguldījumiem, attiecās uz visām obligācijām, tāpat arī nebija jāmaksā nodokļi par procentiem. Tas nozīmē, ka 000, 15 tūkstoši fizisku personu visus savus dzīves uzkrājumus ieguldīja valsts obligācijās. Grieķijas valsts parāda aģentūra izplatīja paziņojums tajā laikā, un man ir klāt šeit šis paziņojuma teksts, varu jums to iesniegt. Cilvēki, kas vēlējās savus ieguldījumus investēt tieši obligācijās, ir ļoti konservatīvi cilvēki, un tagad jums ir jāzina, ka šīs obligācijas privātu uh, procedūru uh, rezultātā tika samazinātas par 53%. Tātad šīs obligācijas vairs uh, nedarbotos tik ilgu laikā, kā, kā tas bija paredzēts. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no ieguldītājiem uh, būtu jau miruši, tad, kad viņi varētu gūt labumu no šīm obligācijām. Tas nozīmē, ka viņi zaudētu 70% no saviem ieguldījumiem. Tas arī nozīmē, ka viņi cieš no milzīgas nabadzības. Mēs uh, esam aplēsuši, ka ir jau bijuši 14 pašnāvības gadījumi. Šīm ģimenēm nācās arī ciest, tāpēc, ka uh, šīs ģimenes uh, nesa arī ļoti lielu slogu uh, Eh, kas eh, tika tām uzlikts taupības režīma dēļ. Tika samazināti maksājumi eh, vēža slimniekiem, tika arī samazināti, samazināts atbalsts mājokļiem un tā tālāk. Bez tam vēl viņiem nācās ciest no šī obligāciju vērtības samazinājuma. Uh, Privātās bankas līdz šim nav cietušas nekādus zaudējumus, un, protams, ka diskriminācijas aizliegums ir viena no Eiropas Savienības pamatiesībām. Tieši tāpēc eh, es gribētu teikt, ka šo fizisko personu tiesības uz īpašumu ir ierobežotas dēļ tā, ka viņiem bez viņu piekrišanas tika samazināta viņu obligāciju vērtība. Uh, Tiesības turēt obligācijas ir skaidri izteiktas tiesības uz īpašumu. Kā tas īsti notika? Sākumā Grieķijas valsts vēlējās attiecināt izņēmumu uz privātiem investoriem. No grāmatvedības biroja uh, 2012. gada paziņojuma izriet, ka uh, privātu fizisko personu obligācijas netiks iekļaut šajā procedūrā. Tātad te ir runa par parastiem ieguldītājiem, kuriem Grieķijas valsts nodrošina īpašus nosacījumus, lai tie varētu gūt labumu no šiem ieguldījumiem. Taču Eirogrupa un Trojka piespieda Grieķijas valsti nepiemērot šo izņēmumu, un līdz ar to šīs fiziskās personas nevarēja gūt nekādu labumu. Uh, Pēc eh, Junkera teiktā tikšanās laikā 2012. gada decembrī izriet, ka finanšu ministri un Grieķijas valsts nedrīkst nodrošināt nekādas investīcijas nevienam privāto obligāciju turētājam. Eirogrupa Junkera personā piespieda Grieķijas valsti parakstīt šādu tekstu, kur ir minēts, ka izņēmumi netiks piemēroti. To var izlasīt arī Grieķijas eh, valsts ģenerālsekretāra vēstulē, kas eh, tika publicēta divas dienas pēc šīs tikšanās. Tur valdība tiek informēta, ka neviens privātais obligāciju turētājs nesaņems nekādu kompensāciju. Uh, Tas nozīmē, ka Grieķijas valsts strikti ievēroja Eirogrupas norādījumus. Netika izmaksātas nekādas kompensācijas fiziskām personām, nebija pat arī nekādu netiešu kompensāciju. Bija paredzēti arī nodokļu atvieglojumi visām organizācijām, kas tur obligācijas 2012. gadā tika pieņemts likums, ko es arī jums varu iesniegt, un kur bija minēts, ka visas organizācijas, var neaplikt ar nodokļiem ienākumus, ko tās gūst no obligācijām. Taču Eiropas spiediena rezultātā Grieķija ieviesa diskriminējušus pasākumus pret īpašumu un arī pret eh, pašiem ieguldītājiem. Uh, Ieguldītāji privātās bankās tika aizsargāti, taču privāto obligāciju turētājiem šāda aizsardzība netika nodrošināta. Un trešais tika arī noteikta skaidra atšķirība starp organizācijām no vienas puses un no privātu personām no otras puses. Tika ietaupīts viens miljārds eiro. Šis viens miljārds eiro netika ieguldīts mūsu valsts izaugsmē. Šis viens miljards pilnībā sagrāva Eiropas pilsoņu uzticēšanos akī komunitēri un arī Eiropas Savienības dalību valstīm. Gala rezultātā mēs redzam, ka ir zuduši 60 miljardi eiro, Un uh, visvairāk cieta tieši fiziskas personas privātie ieguldītāji. Tas nozīmē, ka viņi vairs nekad neusticēsies savai valstī. Un tikai spekulanti, tādi kā Soros un citi, varēs pirkt Grieķijas vai citu Eiropas Savienības valstu obligācijas. Tieši to mēs esam panākuši. Tātad mēs šeit vēršamies pret eh, cilvēkiem, kas uh, labā ticībā gribēja investēt Grieķijas valsts obligācijās. 15 tūkstoši ģimeņu, 150 tūkstoši cilvēku, kas tagad dzīvo nospiedošā nabadzībā šo pasākumu dēļ. Es gribētu aicināt komisiju nosodīt šīs Eirogrupas darbības un arī citu Eiropas Savienības aģentūru un Grieķijas valsts rīcību. Mēs aicinām pieņemt Eiropas parlamenta rezolūciju, kas liktu uh, kompensēt eh, to, kas ir ticis zaudēts ar šo procedūru. Tas ir absolūti neakceptējami. Mēs aicinām arī nodrošināt aizsardzību šiem cilvēkiem, lai viņi turpmāk netiktu iekļaut šādās procedūrās. Paldies. Eh, tagad eh, komisijas vārdā Šmit kungam vārds. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, Paldies, priekšādātāji. Es vispirms vēlētos norādīt uz to, ka komisija šīs problēmas, kas äh, radās mazajiem ieguldītājiem äh, parādu dēļ, ļoti labi apzinās. Bet mums būtu arī jāskatās uz to, ko mums izklāstīja pats lūguma iesniedzējs. Gados pirms krīzes Grieķija uh, arvien pieauga valsts parādi. Tie kopā ar hipotekāro kredītu krīzi Amerikā, kas vēlāk radās arī Eiropā un pārveidojās par valsts krīzi, noveda pie tā, ka Grieķijas valsts parādi vairs nebija valstī izturami un tie bija jāsamazina. Es vēlētos vēlreiz norādīt uz to, ka atbildība par privātā sektora dalību aizdevumu pielāgošanā otrās palīdzības programmas ietveros pilnībā uh, gulās uz Grieķijas valdību. Un visu uh, ieguldītāju, tātad šeit ir runa ne tikai par privātajiem ieguldītājiem, bet arī par citiem, uh, ieguldījumiem, kurus var arī eh, pārnest un kur nevar konstatēt, vai šeit ir runa par privātu personu vai par institūci, institūciju. Par vairāk nekā 85, tātad vairāk nekā 85% no šiem ieguldītājiem piekrita um, aizdevuma nosacījumu maiņai, ko ieteica Grieķijas valdība. Un eh, līdz ar to 2012. gada Grieķijas likums, kas paredz šī aizdevuma nosacījumus mm, maiņu, tika ievērots. Vairākums no ieguldītājiem tam piekrita, un līdz ar to visi uh, Ieguldītāji uh, bija spiesti piemēroties šiem nosacījumiem. Šeit ir runa ne tikai par Grieķijas tiesību piemērošanu, tas attiecās arī uz aizdevumiem, kas, uh, es atvainos, uz ieguldījumiem, kas tika veikti saskaņā ar ārvalstu tiesībām. Maiņa notika šādā veidā. 15% no ieguldījuma nominālās vērtības tika izmaksāti, uh, 31% tika ieguldīts jaunās Grieķijas valsts obligācijās, kuru vērtība bija, mm, kuru ilgums bija 30 gadi, un tāpat arī tika e, izdoti certifikāti, kas attiecās uz izaugsmes nodrošināšanu Grieķijas ekonomikā. Tātad no manas puses tas būtu faktu izklāsts. Komisija uzskata, ka šeit ir runa par pasākumu, kas tiek veikts saskaņā ar Grieķijas tiesībām, un līdz ar to tas ir jāskata saskaņā ar uh, Grieķijas likumiem. Ja tiek runāts par pamatiesību aizskārumu, tad šeit vajadzētu piesaukt Grieķijas konstitūciju. Komisija uzskata, ka šeit nevar runāt par Eiropas tiesību pārkāpumu. Mēs gribētu ieteikt lūgumrakstu iesniedzējam vērsties pie Grieķijas varas iestādēm. Paldies! Eh, as usual. Um, Salavrakos. Salavrakos. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir tiešām ļoti būtisks temats, un Grieķijas sabiedrība par to ļoti interesējas. Šeit ir runa par aptuveni 15 tūkstošiem ģimeņu un 150 tūkstošiem cilvēku kas ir šo ģimeņu locekļi. Ir runa pārsvarā par vidusšķiras pārstāvjiem, bet arī par neaizsargātām sociālajām grupām, kur eh, šie cilvēki ir uzticējuši savulaik visu savus ietaupījumus Grieķijas valstī, ieguldot uh, valsts obligācijās. Tie nav spekulāti, tie ir investori. Uh, šie cilvēki veica ieguldījumus Grieķijas valstī. Un Grieķijas valstī eh, ir jārūpējas par šiem cilvēkiem, jātaisno viņu uzticību, tas pats jādara arī Eiropas Savienībai. Kā jau Marinopola kungs paskaidroja, šeit ir divas problēmas. Pirmkārt, ir eh, samazināts eh, Grieķijas valsts parāds, izmantojot eh, tādus pasākumus, kas parasti atbilst bankrota nosacījumiem. Ja ja tiek uzskatīts, ka Grieķijas valsts ir cietusi bankrotu, tad ir jābalstās uz starptautisko tiesību normām. Un šādā gadījumā ir jānošķir valsts parāds citām valstīm un valsts parāds privā, privātajiem investoriem. Eh, daudzi šo obligāciju turētāji bija privātie investori vai ārvalstis. Tātad šeit ir jābūt atšķirīgai attieksmē pret šīm divām investoru aizdevēju grupām saskaņā ar maksāt nespējas un bankrota tiesību normām, kā tas jau savulaik ir bijis paredzēts Napoleona kodeksā. ja tiek samazināts valsts parāds, tad uh, obligācijas, uh, kas atrodas privātu personu īpašumā, uh, jo šeit ir runa uh, par privātu personām ne tikai Grieķijā, bet arī Vācijā. Arī vācieši ir, uh, bija nopirkuši Grieķijas obligācijas. Tad, tad attieksmē pret privātu personām ir jābūt atšķirīgai. Uh, bet uh, komisija paziņoja, ka uh, šis uh, parāds tiek samazināts par 80%, bet tas jau neatiecās tikai uz privātpersonām, bet arī uz uzņēmumiem. Bet savukārt uzņēmumi sāņēma nodokļu atvieglojumus bet privātpersonām nekāda nodokļa atvieglojuma netika paredzēta. Un 80% no kreditoriem, tā skaitā Grieķijas un ārvalstu bankas, kas savukārt vēlāk tika rekapitalizētas. Tā kā ši, šie līdzekļi, ko bankas no vienas puses zaudēja parādu samazināšanas dēļ, Eh, šīm bankām tika piešķirta eh, palīdzības programma starpniecība, tā saņēma šo naudu atpakaļ. Trojka, kuras viena no locekliem ir arī Eiropas komisija, bija iesaistīta šīs procedūras īstenošanā Mm, tika samazināts parādu apjoms, bet eh, kreditori, kas bija bankas, saņēma šo naudu atpakaļ. No un uh, obligācijas, kas tagad uh, ir Eiropas centrālās bankas uh, pārziņā, joprojām ir Grieķijas valsts parāds. Un jākonstatē, ka attieksme pret šiem kreditoru grupām nebija vienlīdzīga nebija vienlīdzīgas attieksmes pret privātajiem un institucionālajiem investoriem, jo uh, vienai grupai tika piešķirts nodokļu atlaides, bet ne otrai grupai. Līdz ar to ir notikusi diskriminācija. Uh, un šie cilvēki taču dzīvo Eiropas Savienībā. Mēs apgalvojam, ka mēs aizstāvam cilvēku tiesības visur pasaulē - Sīrijā, Āfrikā un tā tālāk, bet tai pašā laikā mēs pieļaujam cilvēku tiesību pārkāpumus mūsu pašu Eiropas Savienībā, un tā ir uh, nevienlīdzīga attieksme, šeit ir dubulties standarti, mums ir vai nu pret visiem jāizturas uh, vienlīdzīgi, vai uh, vai arī uh, vienkārši jāsamierinās ar šo situāciju, bet to mēs nedrīkstam darīt. Vairāk nekā 15 tūkstoši ģimeņu, kas bija iegādājušies uh, Grieķijas valsts obligācijas krīzes laikā 2009. gadā Grieķijas valsts garantēja šīs obligācijas. Šie cilvēki neiegādājās obligācijas pirms krīzes, bet krīzes laikā, jo šīs bija valsts garantētas obligācijas. Viņi, šie cilvēki ticēja, ka viņi saņem savu naudu pilnībā atpakaļ un vēl uh, nopelnīs uh, procentus. Jā, bet situācija Grieķijas valstī jau mainījās tajā brīdī. Un valdība par spīti krīzes situācijai šīs obligācijas pārdeva. Bet pēc tam šī pati Grieķijas valsts un arī Eiropas Savienība vienojās par to, kā uh, Grieķijas valsts atsakās no savām saistībām un kā arī citas dalību valstis uh, var nepildīt savas saistības, piemēram, Kipra. Un šādos gadījumos uh, uh, obligāciju turētājiem nav iespējams nodrošināt tiesisko aizsardzību. Starptautiskais arbitrāžas centrs, kurā var vērsties visi citi, uh, obligāciju turētāji uh, nav atvērts Grieķiem, kuri ir ieguldījuši uh, Grieķijas obligācijās vai Kipras obligācijās. Ir jau saņemtas sūdzības šajā starptautiskajā arbitrāžu centrā, bet šajā centrā nevar vērsties privātie investori. Uh, tajā var vērsties tikai juridiskas personas, bet ne privātpersonas. personas. Un tādēļ es uzskatu, ka mums nevajadzētu atbalstīt tādu lēmumu šodien, ka Eiropas Savienības pilsoņi var zaudēt savus ieguldījumus un ka pret viņiem nav jāizturas tāpat kā pret citiem kreditoriem vai ieguldītājiem. Un es aicinu visus kolēģus steidzami rūpīgi izvērtēt šo jautājumu, paturot prātā, kā šeit ir runa par maziem obligāciju mm, ieguldījumiem, ka šie ieguldītāji ne tikai Grieķijas, bet arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, privātpersonas. Un Eh, protams, ir jāskatās, kas notiks ar eh, šīm eh, starptautisko investoru iesniegtām sūdzībām, bet pēc tam ir ļoti rūpīgi jāizvērtē šis jautājums un jāizlem. Protams, var samazināt valsts parādu apjomu, bet ir jāizvērtē citas iespējas, kā var palīdzēt šiem investoriem piemēram, Grieķijas valsts neko nav darījusi, lai cīnītos pret uh, nodokļu nemaksāšanu. Privātpersonas un uzņēmumi ir uh, parādā 60 miljārdus Grieķi nesamaksātos nodokļos, bet uh, valsts nedara neko, lai šos nodokļus iekasētu, un lūdzu tādēļ nenoslēdziet šo pētīciju. Tagad vārds Angurakis kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, šis jautājums tiešām ir ļoti būtisks, jo tas arī Eh, parāda, kāda ir reālā situācija. Esmu sašutuma pilns eh, dzirdot eh, to, ko teica komisijas pārstāvs. Tas tiešām izraisa dusmas un sašutumu. Šie, šīs 15 tūkstoši ģimenes atrodas vienkārši dramatiskā situācijā. 12 tūkstoši no šiem 15 tūkstošiem ir iegādājušies obligācijas par mazāk nekā 100 tūkstošiem eiro. Tātad tas pat nesasniedz uh, banku garantiju apjomu Eiropas Savienībā, banku no, um, garantiju attiecībā uz noguldījumiem. Un uh, komisijas sākotnējā nostāja attiecībā pret Grieķijas valsts parādu bija tāda, ka šie obligāciju turētāji tagad ir atbildīgi par Grieķijas valsts mm, uzkrāto parādu, par šo politiku, ko ir īstenojusi Grieķijas valdība, kaut gan Eiropas komisija visus šos gadus e, ne, neiebilda pret šādu politiku. Un tagad visa atbildība tiek uzvēlsta vienkāršajiem cilvēkiem. Šiem cilvē šie cilvēki ir zaudējuši naudu, un viņiem vairs nav pieejama pat pamata veselības aprūpe. Uh, divi miljoni bezdarbnieku vispār nevar saņemt vairs nekādu medicīnisko palīdzību. Un kurš ir atbildīgs par šo pašnāvību skaitu pieaugumu? Protams, ka Eiropas komisija ir par to atbildīga. Un tagad tā cenšas slēpt galvu smiltīs un visu vainu uzveļ Grieķijas valdībai, Grieķijas valdība vainu uzveļ Eiropas komisijai. Tādēļ jau tika izveidota Eiropas Savienība iznāk, lai varētu vainu uzvelt kādam citam. Komisija aizstāv lielā kapitāla intereses, lielo banku, lielo uzņēmumu intereses un pārējais viss ir muļķības jo arī Grieķijas valdība kopš Grieķija ir pievienojusies Eirogrupai, un Grieķijas ministri ir nākuši klajā ar dažādiem paziņojumiem. Uh, savulaik, ka uh, obligācijas uh, vērtībā līdz 100 tūkstošiem eiro tiks garantētas. Komisija toreiz neko neiebilda. Un uh, šos faktus neviens arī nevar apstrīdēt komisijas pārstāvi tagad apgalvo, ka neko nav zinājuši, nu tad es tagad pateikšu komisijas pārstāvjiem, ka vakar Grieķijas parlamentā pan, tika panākta vienošanās par to, ka Grieķijas valdībai ir pienākums pārdot zem tirgus vērtības obligācijas, kas ir atpirktas no Grieķijas bankām. Un kāds tad būs Rezultāts tiks zaudēti miljārdi. Tas ir rekapitalizācijas rezultāts. Kādēļ komisija neko nedara, kādēļ tā neaptur šādus uh, darbības? Gluži pretēji komisija apsveica šos pasākumus. Un uh, Tika taču apsolīts, ka visi ieguldītāji, kam ir mazāk par 100 eh, tūkstošiem eiro vērtībā šie, šīs obligācijas, saņems atpakaļ visu savu naudu, nevis tikai 30-35%. Un eh, šī situācija ir šobrīd nepieņemam. Mēs turpinām cīņu, un es uzskatu, ka mūsu komiteja arī daudz ko var izdarīt. Mēs varam vērsties pie Grieķijas valdības un pateikt, ka šī situācija ir absolūti nepieņemama. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, saka priekšsēdētāji! Jārkungs! Jā, vielen Dank, äh, Frau Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, šī ir ļoti smaga problēma. Kā uh, rīkoties šādas sabiedrības krīzes gadījumā? Mēs varam teikt, ka tā ir tāda kā demokrātijas pārbaudas stunda, kā mēs tiksim galā ar šādām krīzēm. Es uh, uz, uzmanīgi uzklausīju visu to, ko teica iepriekšējie runātāji. Uh, bet es domāju, ka mums nevajadzētu tagad nosodīt komisiju par um, šiem iesniegtajiem faktiem. Protams, uh, ja mēs skatāmies uz uh, šiem, uh, šīm valsts obligācijām, protams, šeit ir arī jādomā par pienākumiem, kas piemīt gan valstī, gan arī privātpersonām, ir jāsaprot arī, kā labāk šos parādus samazināt. Es nezinu, vai es pareizi sapratu komisiju Eh, bet šķiet, ka es eh, sapratu no komisijas puses, ka ir jāņem vērā arī sociālie komponenti eh, parādu samazināšanā. Un šķiet, ka komisija arī teica, ka Grieķijas atbildībā ir samazināt savus parādus un uzņemties atbildību par visu, kas tiek veikts šajā sakarībā. Es piekrītu, ka mums vajadzētu uh, visu rūpīgi pārdomāt, un šāda parādu samazināšana var izdoties tikai tad, ja sabiedrība paliek pie savas atbildības. Protams, katrai valstī ir cita pieredze, bet šādos gadījumos privāti mazi kreditori noteikti ir uh, ir noteikti eh, jāskata savādāk nekā lieli eh, investori, eh, kas ir institūcijas. Mēs redzam, ka Grieķijas valsts nav atrisinājis šo problēmu, netaisnība vēl ar vienu ir saglabājusies. Tieši tāpēc es arī uzskatu, ka tā ir vislielākā problēma. Uh, Ja ir runa par tādām lielām problēmām, mēs vienmēr vēršamies pie Grieķijas valsts un jautājumu, kāpēc jūs šo lietu nerisinājāt savādāk. Es ļoti labi atceros, kas notika pēc Vācijas apvienošanās. Austrum Vācija bija bankrotējusi, bet eh, sabiedrības vienprātība var panākt tikai tad, ja tiek eh, ņemti vērā arī sociālie komponenti. Uh, Komisija saka, ka tas viss ir jādara Grieķijai, bet eh, Grieķu puse saka, ka kaut kas īsti nefunkcionē. Protams, nevar šeit nosodīt tikai komisiju, jo tas arī neko nedos. Mums ir jānodrošina kompetenci sadalījums. Kā es teicu, tad mums ir jāskatās uz šo pretējo jautājumu, kāpēc tad Grieķija nerisināja šo sociālo komponentu problēmu. Īsti nezinu, kā Grieķijā tas darbojas, vai tur ir lūgumrakstu komitejas vai ombuds, vai arī ir jāvēršas pie kādas citas institūcijas. Es gribētu teikt, ka mēs, piemēram, būtu aizsargājuši šādus mazos privātos ieguldītājus, bet, protams, jautājums ir, kādā veidā to var izdarīt. Paldies, vārds tagad lūguma rakstiesniedzējam uh, komentāriem. Viena minūte. Apopsi μας, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ξεκάθαρα σε... Mēs uzskatām, dāmas un kungi, ka ir tika īstenota procedūra, kuras rezultātā 15 tūkstoši mm, privāti to ieguldītāji bija iegādājušies 2 miljārdus, 2 eh, miljārdu vērtība obligācijas, bet institucionālie ieguldītāji bija iegādājušies 200 miljārdu apmērā šīs obligācijas. Panākta tika vienošanās ar lielajiem ieguldītājiem un, un mazie ieguldītāji tika atstāti pilnīgi novārtā. Bija cilvēki, kam jau, jau 65 gadu vecumā un vecāki, kuri bija šīs obligācijas iegādājušies, un tagad viņi varēs savi, saņemt savu naudu pēc 30 gadiem. Nu, tas taču ir absurds. Un bija paredzēts izņēmums šiem nelielajiem investoriem, pret ko komisija savulaik protestēja. 2012. gada mārtā tik tika atzīts, ka nevar uzspiest neko Grieķijas valdībai, un pēc tam visi mazgāja rokas nevainībā, pret mums izturējās kā pret idiotiem. Mūs vienmēr sūtīja pie kāda cita, kurš it kā ir atbildīgs. Va valdība sūtīja mūs pie komisijas, komisija atpakaļ pie Grieķijas valdības. Šāda attieksme ir absolūti bezatbildīga. Mēs tā nedrīkstam izturēties pret pilsoņiem, mēs aicinām visus uzņemties savu atbildību un mums palīdzēt. Vienkāršie cilvēki nevar maksāt par bankām. Tas ir jāaptur. Paldies! Affermazione forte ma pienamente condivisibile. Eh, credo... Ļoti Uh, stingra valoda, bet mēs varam tikai atbalstīt šādus vargus vārdus. Un uh, mēs atbalstām ierosinājumu nenoslēgt šo lūgumu rakstu un vērsties pie valdības un atbildīgiem ministriem prasot uh, paskaidrojumus. Es uzskatu arī, ka ir pamatoti vērsties pie uh, Nacionālās lūguma rakstu komitejas, uh, lai noskaidrot, vai arī viņi, ko ir darījuši sai sakarā. Un mēs Eiropas līmenī uh, varam pieprasīt papildu informāciju ņemot vērā lūguma rakstu iesniedzēju teikto un kolēģi uzdotos jautājumus. Tātad mums ir jāvēršās pie atbildīgā komisāra un arī jālūdz informācija no trojkas institūcijām. Ja jūs piekrītat manis teiktajam, tad mēs uh, Nosūtīsim šo darbu uzdevumu sekretariātam, paldies lūgumu raksta iesniedzējiem un pārējām pie nākamā lūguma raksta, ko iesnieguši Vācijas pilsoņi par mazo investoru īpašumā esošo Grieķijas valdības obligāciju vērtības obligātu samazināšanu. Lūguma raksta iesniedzēji neatrod zālē, bet es došu vārdu uzreiz Šmita kungam no Eiropas komisijas. Dank, Paldies, priekšādātāji. Šajā lūgumrakstā kopumā ir runā par tām pašām problēmām, par kurām bija runa iepriekšējā lūgumrakstā. Un tieši tāpēc es domāju, ka es varu norādīt uz savu iepriekšējo uzstāšanos. Šajā gadījumā mēs esam iesnieguši arī atbildi rakstveidā. Šķiet, ka attiecībā uz iepriekšēju lūgumu rakstu šī atbilde netika parlamentam nosūtīta pietiekami laicīgi. Es domāju, ka es varētu šeit atsaukties uz savu iepriekšējo uzstāšanos attiecībā uz iepriekšējo lūgumrakstu. Es gribētu vienīgi norādīt, ka arī šajā lūgumrakstā parādās jautājums par to, cik tālu Eiropas pamatiesības ir ievērotas. Šeit ir jānorāda, ka Eiropas Savienības pamatiesību hartā ka ir piemērojama tikai uz uh, Eiropas Savienības rīcību un neatiecas uz dalībvalstu valdību rīcību. Līdz ar to Eiropas komisija šeit nesaskata Eiropas Savienības pamatiesību hartas uh, pārkāpumus. Paldies! Uh, Mr. Jār. Jāra kungs. Jā, dank. Paldies, priekšsādātāji. Komisija ļoti pareizi norādīja, ka Šīs lūgumraksts eh, sestajā darba kārtības punktā attiecas uz tādu pašu problemātiku, un tieši tāpēc atbildi noteikti izskatās līdzīgi. Es eh, uzskatu, ka šeit pamatprincipi ir visnotaļ piemēroti. Mums ir jāsaprot, ka Brisele nevar visu izlemt mēs nevaram pieprasīt, lai Brisele visur iejaucas un visu risina. Subsidiaritāte ir ļoti labs princips, un es uzskatu, ka ir ļoti pareizi to piemērot. Protams, mums šeit ir jāpārvar smagas problēmas, ir jāsamazina parādi, bet, ja runa par īstenošanu un par sociālajiem komponentiem, tad tas ir jāatstāja dalībās ziņā. Uh, jo galu galā šeit uz vietas ir jāņem vērā vēsture, ir jāņem vērā dažādas īpatnības un arī kulturālās tradīcijas, jo tieši dalībvalsts um, uz vietas var daudz labāk uh, visu īstenot. Nevis gaidīt no Grieķijas, es atvainos no Briseles kaut kādus konkrētus modeļus, kas attiektos uz visiem. Mēs uzklausījām Grieķijas uh, valsts iestādes, kāda īstenošana tās ir izvēlējušās. Ja ir runa par parādu samazināšanu, tad ir jāsaglabās sabiedrības stabilitāte un ir vajadzīga arī uh, akceptēšana no sabiedrības puses. Un, lai to panāktu, ir jāņem vērā sociālie komponenti. Protams, kolēģi no Grieķijas norāda uz to, ka daudzi uh, ir ļoti cietuši no šiem pasākumiem, līdz ar to arī pieaug neapmierinātība un parādās neusticēšanās. Mums ir jāņem vērā arī pamatprincipu aizsardzība. Es uzskatu, ka pamatprincipi nav nepareizi, ja mēs sakām, ka šo principu īstenošana ir jāatstāja dalību valstu ziņā. Mums šeit ir jāatstāja iespējas Grieķijai rīkoties. Protams, it kā tiek teikts, ka komisija šo, šis, šīs iespējas ir atstājusi, bet trojka ar savu spiedienu ir šīs iespējas atkal samazinājusi. Mums, protams, ir jāskatās, kāda ir bijusi šī konkrētā situācija. Mans ieteikums būtu tāds pats kā attiecībā uz iepriekšēju lūgumrakstu. Slavrakus kungs. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γιάρο ότι πρέπει να κρατήσουμε την υπόθεση και αυτή. Es piekrītu Jāra kungam, kad mums jā, pat tur šo līgumu rakstu, lūgumu rakstu atklātu. Es gribētu teikt, ka te ir runa par obligāciju transakciju, kā obligācijas, kā tos starptautiski sauc. Priekšlikums, kas tika piedāvāts ieguldītājiem visur pasaulē, tas tiek veidots akciju biržā, un viņš ir ieguldījuma produkts, kas varētu atšķirties grieķiem vai citiem cilvēkiem, jo, ja runa par Grieķijas pilsoņiem, tie nav spekulanti. Viņi neveic darījumus akciju tirgū. Viņiem ieteica, lai iegādāties šo, šīs obligācijas, un viņiem tika garantēts, ka viņi saņems visu savu naudu. Tas arī notiek ar citiem ieguldītājiem, varbūt ar Vācijas lūguma rakstiesniedzēju. Mums ir vajadzīgi harmonizēti noteikumi, kā valsts parādus, ar kādiem tiek nodarbināts visā Eiropā. Tātad šo lūgumrakstu vajadzētu paturēt atvērtu, jo tas netiek runāts tikai par Grieķijas iestādēm, bet arī par komisiju. Un jāskatās, pēc kura juridiskā pamata mēs runāsim par parādu samazināšanu nākotnē, jo obligācijas var tirgot visā pasaulē. Tas ir jautājums, kas iesaist visas ekonomikas un ekon ir vietējie apstākļi, un mēs negribam pārkāpt subsidiarietāts principu, bet mums kā Eiropas Savienībai ir jārisina šī problēma. Ir vajadzība risināt šo problēmu ar Eiropas Savienības likumdošanu, kas tad būtu pamats jurisprudencē, un es piekrītu, kad ir jāpatur atvērt šo lūgumu rakstu, un nav runa tikai par Grieķijas valsti, bet arī par komisiju, kam būtu jāatrod vienādi noteikumi par obligāciju vērtību samazināšanu. Mums bija nesenais barņēja direktīvas, vajadzētu kaut ko līdzīgu par valsts parādiem. Kurakis kungs. priekšsēdētāji. Tas ir ļoti nopietns gadījums. Pat varbūt vēl nopietnāks jautājums, jo runa par pilsoņiem, kam nav nekāda saistība ar Grieķiju vai Grieķijas valsti. Es gribētu atsaukties komisijas pārstāvjim. Viņš minēja, ka te nav pārkāpums Eiropas likumdošanai. Tā tad nav vajadzību, lai komisija iejauktos. Es gribētu viņam jautāt, vai tas nav pārsteidzoši, ka tāda protesta nāk no maziem obligāciju turētājiem. Nav neviens lielais ieguldītājs no Vācijas, kas protestē šos vērtības samazināšanu, jo iestādes ieguldītājiem nebija absolūti nekādas konsekvences. Tātad vēlreiz neignorēsim šo jautājumu. Bija arī kolēģis, kas minēja, kas grib ievērot subsidiaritāti. Es esmu par to, ka Grieķija izstātos no Eiropas Savienības, bet ja jūs vēlaties runāt par subsidiaritāti, tad es gribētu pateikt sekojošo. Šis nav atsevišķi gadījums no Grieķijas valdības. Uh, piemēram, problēma par salām pie Grieķijas. Tas ir jautājums, kas ir satricinājis valdības, pat jūsu pašu parlaments. Daudzus gadus mēs runājam par Grieķiju, par Eiropas dienvidiem. Tas nav izolēts gadījums, par ko mēs neko nezinām. Protams, Grieķijas valdība ir iesaistīta bet pāraudzībā un instrukcijām ne tikai no komisijas, bet arī no Eiropas parlamenta tas notika. Atkārtot mūsu parlamentā, mēs pārunājam Grieķijas parādus. Šis jautājums ir skaidri un gaiši Eiropas jautājums, un tas atspoguļo spēkus Eiropas Savienībā, un līdz ar to vajadzētu paturēt atvērtu šo lūgumu rakstu, jo mūsu komisi, komitejai ir jāatbalsta mazie obligācijas turētāji. Paldies! Ja kolēģi neiebilst, tad šo lūgumu rakstu vajadzētu līdzīgi kopīgi ar iepriekšējo lūgumu rakstu apvienot, un abos gadījumos mēs uzdosim jautājumus valsts iestādēm un starpvalsts iestādēm, kas ir iesaistīti, un kā iepriekšējā gadījumā, tad mums vajadzētu rakstīt valsts un Eiropas iestādēm. Nu, tagad varam turpināt pie septītā lūguma raksta. Scusatemi, mi dicono, eh, non ero stata informata prima, ka c'è una... Vien brīdi man tikko informēja, kad ir bijis lūgums mainīt darbkārtības punktus, un mēs, ja nav iebildumi, tad mēs varētu griezties pie astotā darbkārtības punkta, jo nav neviens pilsoņi no septītā darbkārtības punkta, tad mēs varētu ķerties uh, pie astotā darba kārtības punkta, kas ir Rafals Dobrovskijs lūgumrakstu, kur ir 31 paraksts un ir runa par ceļu via Karpatijā celtniecību. Ā, lūgumrakstu iesniedzējs nav klāt, Van Rebekungs grib ņemt vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, kad jūs piekritāt mainīt darba kārtību, jo man ir pēcpusdienā jāceļo. Es pārstāvu Rafaelu Dombrovski, kas iesniedz lūgumu rakstu saistībā ar Viekarpatijas ceļu celtniecību, un viņu vārdā es nolasīšu īsu ziņojumu. Es esmu precējies ar vienu bērnu, Manai meitai ir 17 gadi, man ir 33 gadi, un es dzīvoju Polijas dienvidu austrumos. Un šajā reģionā ir robeža ar Ukraina. Dienvidos ir Slovākija. Manas pilsētas iedzīvotāju skaits ir 67 tūkstoši iedzīvotāji. Mums ir vienāda monokultūra. Tas oriģināli tika celts lai atbalstītu tērauda rūpnīcu. Pirms pārvēršanu darbinieki bija 22 tūkstoši, tādā pilsētā, kur dzīvoja 74 tūkstoši pār, pēc pārstrukturizācijas nauda un līdzekļi nonāca Polijas rietumos, lielās pilsētās, un austrumu Polijā ieskaitot Sača Vololo, bija mazāk attīstīti. Vēsturiski mēs zinām, kad ietekme nodarbinātības līmenim, iespēja izmantot modernās tehnoloģijas, bet arī iespēja izmantot veselības aprūpu un cits pakalpojumus Kā jūs zinat, sākumā Vija Karpātijā bija domāt braukt caur Bielstoku, braucot tālāk uz Slovākiju, uz Čehiju un uz Rumāniju. Rumānija daļa no Vija Karpātijā nonāk Konstancijā ostā, daļa nonāk Grieķijas ostās, Tesalonika un tāpēc, kad es dzīvoju šajā polijas rajonā un es to ļoti labi pazīstu reģionālos aspektus šajā valsts daļā, es gribētu skatīties uz polijas daļu no Viekarpatija. Viekarpatija polijā saskaņā ar to, ko nolēma, ir 683 km. Viņš pārbrauc četriem polijas rajoniem Madgliecki un par Kartspi. Šīs, šie ir ļoti nopietni centri Austrum Polijā, tādās pilsētās kā Bielstoku, piemēram, Vija Karpatie Polijā, šķērsos ļoti svarīgu polijas daļu, kas ražo 22% no polijas IKP, Tā, ja jūs skatāties uz šo rejo, reģionu, jūs redzat, ka tas ir ļoti svarīgs makro reģions. Bet visumā šis reģions ir maz, maz attīstīts, un tā tad transports ir ļoti svarīgs mūsu reģionā, un jebkura attīstība šajā jautājumā ir ļoti apsveicami. Mans viedoklis ir, manam viedoklim ir piekrituši daudz cilvēku Polijā, un šis ceļš attīstīt ieguldījums investīcijas mūsu reģionā, un tā tad būtu daudz lielākas ekonomiskā attīstība. Nesenie politiskie notikumi Ukrainā nevar ignorēt, mēs saprotam, kad ir savu ietekmi, ir ļoti svarīgi nodrošināt transporta savienojumus, lai būtu pietiekama transporta satiksmi no Ukrainas uz Poliju, Un tas ir arī ļoti svarīgi mūsu drošībai. Ja Eiropa būs stipra, tad viņa nedrīkst būt dalīta no civilizācijas puses. Mums ir jāizmanto savu cilvēku kapitālu, kas grib attīstīst, attīstīties mūsu valstī un visā Eiropā, un tāpēc es ceru, ka Viekarpatiju kā projekts tiks īstenots, un tas varētu būt labs piemērs, kā jebkuras plaisas Eiropā var risināt. Paldies, Rafaels Dombrovskis. Grazie eh, per la komisione. Paldies. No komisijas puses Stefan Vakī. Labrīt, godātie locekļi, dalīšos ar komisijas viedokli, sākšu ar to, kad Eiropas likumdevēji ir pārstrādājuši TNT rīcību un arī savieno Eiropas Savienošanas Connecting Europe. Komisija ir arī ir pabeigusi reģiono politikas ietvarus, kas veids ieguldījums transporta tīklā. Tas ir pamatots uz metodoloģiski, kas bija ļoti tuvā sadarbībā ar dalībvalstīm, kas ir iesaistīti šajā gadījumā Polija. TNT tīkls būs ap, visaptverošs tīkls, kas apvienos dzelzceļu un ceļu satiksmi, lai būtu kopējie standarti 2050. gadā savienos galvenos ekonomiskos centrus un 28 Eiropas Savienības galvaspilsētas vai nu par dzelzceļu ceļu vai iekšzemes ūde, ūdeņiem. 2010. gadā mēs varam teikt, ka lielākā daļa, lielākā daļa no viekārt pātie ceļa, kas ir Polijā, ir daļa no šī šiem tīkliem, un tā tad viņi ir, viņiem būs pieejama kohezijas fondi un kohezijas politika vai Connecting Europe ies, iespējas. Tas tikai var finansēt ceļu tikai beidzamā posmā pie robežas, tātad tā daļa, kas, kam ir piekļuva, ir beidzamais posms, kas vienošo ceļu pie Lietuvas, to mēs esam bieži runājuši ar polijas iestādēm, un mēs labprāt sagaidīsim pieteikumu no polijas iestādēm, kas varētu notikt šī gada beigās. Par pāriem posmiem Viekarpātie lielākā daļa nav, jo viņi nav pie robežas Kā jūs varbūt droši vien zinat, poļus, polijas iestādes būs atbildīgi izveidot projekts un pieteikties atbalstam, it sevišķi, ja tie ir lieli projekti un vai viņi vēlās finansēt šos projektus viekārpatī ceļā. Bet no komisijas viedokļa mēs neuzskatām kādu problēmu šajā jautājumā. Un visbeidzot, es gribētu uzsvērt vienu ļoti būtisku punktu. Beidzamais S8 posms Bielstok posms, kas ir oriģinālā viekarpatī ceļa posmā, bet jo ir bijuši grūtības ar vidas ietekmes vērtējumu, tad ir veikts cits posms ko komisija ir ņēmusi vērā un pieņēmuši. Un tas ir viss, ko es gribētu teikt no komisijas vārdā. Paldies! Yes, the petitioner for a reply. One minute. Atbild lūgumu rakstu iesniedzējiem. Paldies. Paldies par šo paskaidrojumu un par šiem argumentiem, ko ir izteikusi Eiropas komisija. Es esmu parlamenta deputāts un es darbojos arī reģionālā attīstības komitejā, un tas ir vairāk kārt pārunāts tajā komitejā. Tātad skatīsimies uz būtību. Es piekrītu viekarpatiju. Ir plānots un ņemts vērā transporta jautājums Eiropā, bet mēs runājam par pamatu daļām, jo citas, citi posmi būtu visaptverošā daļā. Ko mēs šajā lūgumrakstā runājam, ir nodrošināt, ka būtu darba pasākumi veikti, lai pagarinātu pamatu tīklu, un kā jau mēs zinām, būtu daudz labāk, lai būtu pēc iespējas vairāk finansējums pirms 2030. gada, nevis 2050. gada. E, quindi vi è una richiesta specifica da parte di Mr. Poreba alla Commissione. Poreba kungs ir uzdevusi konkrēti jautājumu komisijai, vai komisija varētu pastāstīt mums par šo jautājumu. Paldies priekšsēdētāji, kad devāt vēlreiz vārdu par šo jautājumu, vai posms ir visaptverušā tīkla daļa, tad Eiropas Savienības likumdevējs ir izlēms pārvērtēt pamat tīklu ar pārskatu periodu, kas ir līdz 2023. gadam, un pēc reiz komisija var tikai īstenot pat pašreizējo ietvaru, un mēs skatāmies pārskatīt to līdz 2023. gadā, un vai polijas iestādes mums pieprasīs iekļaut vairākus posmus viekarpatie ceļa pamat tīklā. Tātad viena daļa ir pamat tīklā, bet dažas daļas nav iekļauts pamatīklā viņš ir vienkārši no visaptverošā tīkla. Paldies! Per essere a fianco ai cittadini che si eh, fanno carico. Lai mēs varētu atbalstīt pilsoņus, kur ir pauduši šīs bažas, uzskatu, ka vienīgais, ko kā lūgumrakstu komiteja mēs varētu darīt, ir atstāt šo lūgumrakstu atklātu. Un mēs varētu šeit arī likt klāt piezīmi, ka mums ir jāseko līdzi tam, ko vietējās varas iestādes ieteiks komisijai. Eiropas komisija jau ir ņēmusi vērā pilsoņu paustās bažas, taču mums ir jāskatās arī, ko gribēs darīt vietējās varas iestādes. Tieši tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu atstāt šo lūgumrakstu atklātu, ja par Rebus kungs un pārējie kolēģi tam piekrīt. Un klāt tātad mēs liekam šo piezīmi. Taču es nedomāju, ka mums ir vajadzīgas kaut kādas īpašas iniciatīvas no mūsu komitejas puses. Porebskungs. Jā, tikai daži pēdējie vārdi. Liels paldies! Pirmkārtām es vēlētos pateikties priekšsēdētājai par izteikto priekšlikumu, taču es gribētu vēl paust vienu lūgumu vai izteikt vienu priekšlikumu. Varbūt jūs varētu arī apsvērt iespēju nodrošināt, lai mūsu lūgumrakstu komiteja izsaka īpašu lūgumu Eiropas komisijai, vai varbūt pat būtu iespējams veikt apmeklējums uz vietas Polijā attiecībā uz Viekarpatijā. Šīs jautājums ir patiešām nozīmīgs. Es saprotu, ka Viekarpatija nodrošina ļoti daudz iespēju Uh, Eiropas Savienības austrumu robežas reģionos. Šis reģions ir ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas Savienībai, un šeit mēs varētu vērot ilgtspējīgas attīstības projektus. Viekarpatija ceļi noteikti veicinātu attīstību šajā Eiropas daļā. Man personīgi šis projekts ir patiešām pie sirds. Uzskatu, ka Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai vajadzētu šo projektu uzskatīt par modeli tālākajai attīstībai un tam, kā Eiropas Savienība varētu veicināt attīstību šajos reģionos. Porebas kungs, ņemot vērā to, ka šī ir mūsu lūgumraksts komitejas pēdējā sanāksme un to, ka šis sasākums Eiropas parlamentā arī drīz beigsies, Es domāju, ka mēs varētu izskatīt šādu iespēju un ņemt vērā arī ideju par apmeklējumiem uz vietas, taču ir jāņem vērā tas, ka Eiropas komisija ļoti labi saprot, kas notiek šajā reģionā. Tieši tāpēc mums vajadzētu rīkoties tad, kad polijas varas iestādes būs savu paveikušas. Protams, mēs varam iesniegt lūgumu apmeklējumu uz vietas, bet eh, to noteikti risinās nākamais sasākums. Mēs esam pateicīgi pilsoņiem, kas iesniedza šo lūgumu rakstu, un tagad atgriezīsimies pie septītā darba kārtības punkta, kur kopīgi tiek izskatīti divi lūgumu raksti. Tos ir iesnieguši divi Spānijas pilsoņi. Šeit ir runa par ierēģiem Spānijā. Lūgumrakstu iesniedzēji nav klāt. Tāpēc došu vārdu uzreiz Dimet Dimitrijos Dimitriju kungām no Eiropas komisijas. Paldies priekšādātāji! Spānijas lūgumraksts iesniedzēji kritizē faktu, ka vairāki Spānijas likuma nosacījumi, jo paši te ir runa par 2012. gada uh, karalis, karaļa dekrētu numur 20, ka nosacījumi šajā likumā pārkāpja Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Kā jau jūs zināt, Eiropas komisijai nav kompetences izskatīt eh, Spānijas likumu atbilstību. Tieši tāpēc mēs izskatām tikai pamatiesību hartu. Es vēlētos pirmkārtām norādīt, ka pamatiesību harta jo īpaši tās 51. pāns paredz, ka e, šī harta tiek adresēta varas iestādēm un dalībvalstīm. Šī harta attiecas uz dalībvalstīm tikai tad, kad dalībvalstis piemēro Eiropas Savienības tiesības. Otrais, ko es vēlētos norādīt, lūgumraksti. Lūgumraksti iesniedzēji starpojas varas iestāžu uh, vārdā. Tātad šeit ir runa par Spānijas likumiem, par karaļa dekrētu numur 20 2012. gads, un šeit nav runa par Eiropas Savienības tiesībām. Komisija var izskatīt Spānijas tiesības tikai tad, ja tajās ir runa par Eiropas Savienības tiesību piemērošanu vai grozīšanu. Komisija skata Spānijas dekrēta nosacījumus attiecībā uz Eiropas Savienības direktīvām, un mēs atklājām, ka nav Eiropas Savienības tiesību aktu tajās jomās, uz ko attiecas šis dekrēts. Es gribētu šeit īsi atsaukties uz dekrēta nosacījumiem. Īsnībā šeit ir runa par civildienas ierēģu augu noteikšanu. Tāpat arī e, Šie nosacījumi attiecas uz dažādiem maksājumiem, piemēram, uz 2012. gada Ziemassvētku prēmijām, tāpat arī te tiek runāts par papildu atvaļinājumu dienām ierēģiem, un tiek arī at, apturēti uh, kolektīvie līgumi, kas attiecas uz, koplīgumi, kas attiecas uz civilierēģiem. Komisija atzīst, ka nav Eiropas Savienības tiesību aktu, kas attiektos uz šīm uh, konkrētajām jomām. Uh, Gribētu šeit piemēru dēļ pieminēt, ka nav Eiropas Savienības noteikumu, kas regulētu algas. Eiropas Savienības līgumos ir paredzēts, ka Eiropas Savienība neregulē uh, atāgojumu. Noslēgumā Eiropas komisija konstatē, ka nav pārkāptas Eiropas Savienības tiesības, tā skaitā arī Eiropas pamatiesību hartā. Tāpēc mēs gribētu ieteikt lūgumrakstu iesniedzējiem vērsties dalībvalsts tiesā, jo īpaši konstitucionālajā tiesā. Es gribētu teikt, ka eh, šādas lietas ir bijušas arī citās valstīs, piemēram, Portugālē un Grieķijā, kur konstitucionālā tiesa vai valsts padome Grieķijas gadījumā ir spriedusi, ka vairāki uh, Eh, po, grieķu vai portugāļu likuma nosacījumi pārkāpj šo valstu konstitūcijas. Paldies! Gais. Etur Gais, kungs. Gracias, señora presidenta. Recordará a la Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos atgādināt priekšādātājai, ka koordinātoru sanāksmē daži no koordinātoriem no vairākām grupām lūdza, lai šīs lūgumraksts paliktu darba kārtībā tika izteikts īpašs lūgums, tāpēc, ka koordinatoriem šis jautājums šķita gana būtisks. Tieši tāpēc mēs arī šodien par šo jautājumu diskutējam. Es īsti nezinu, vai mums vajadzētu par to diskutēt, jo, kā komisija norādīja, mums šeit nav kompetences. Taču, priekšēdētāji, es vēlētos vērst jūs uzmanības vairākiem punktiem, un es vēlētos arī atgādināt deputātiem, ka pēc 2012. gada bija ļoti svarīgi pieņemt taupības pasākumus Spānijā, jo 2012. gadā situācija bija tāda, ka uh, ieguldījumu bankām nebija vajadzīgo pasākumu un nebija arī vajadzīgo iniciatīvu, lai pārvarētu krīzi. Tieši tāpēc bija būtiski pieņemt šādas iniciatīvas. Attiecībā uz Spānijas ieguldījumu banku vajadzēja pieņemt pasākumus, kas ļautu mums samazināt deficītu. Šādi pielāgojumi bija vajadzīgi, lai mēs varētu piekļūt papildu finansējumam, kas bija ļoti svarīgs banku nozares eh, pārstrukturizācijai. Uh, Tieši tāpēc arī tika izdarīti grozījumi attiecībā uz ierēņu atalgojumu. Kā mēs redzam, šie pielāgojumi bija daudz mazāki nekā privātajā nozarē. Tieši tāpēc mēs secinājām, ka šādi pasākumi ir jāveic. Tie bija vajadzīgi, lai Spānijas ekonomika varētu atgūties. Tāpat arī bija jāveic dažādi monetāri un finansiāli pielāgojumi. Daži no pasākumiem, kas tika veikti, bija, piemēram, likvidēt 13. algu, Tas parādījās tieši 2012. gada likumā. Mums bija jāpārskata arī veselības un izglītības nozares. Protams, ka tika veikti ļoti lieli upuri, Un viens no pielāgojumiem, ko mums vajadzēja veikt, bija arī nodrošināt finansiālo konsolidāciju. Tika pieminēti dažādi fiskālie pasākumi, un Spānijas valdība apņēmās līdz 2015. gadam atmaksāt šos papildu maksājumus, kas tika likvidēti 2012. gadā. Tas attiecās arī uz visiem ierēģiem valsts dienestā, ka viņi varētu vēl papildus iegūt četras brīvas dienas papildus jau esošajām atvaļinājuma dienām. Spānija ņem vērā ierēģu nestos upurus taupības pasākumu rezultātā un ir pateicīga par viņas sniegtajiem pakāpojumiem sabiedrībai. Attiecībā uz 13. 13. algas likvidēšanu šīs nosacījums tika ieviests tikai 2012. gadā, un tas bija nepieciešami, lai ievērotu ECOFIN noteiktos uh, nosacījumus deficīta samazināšanai. Tas bija jādara, lai ievērotu Eiropas Savienības nosacījumus attiecībā uz pārliecīgu deficīta samazināšanu. Tieši tāpēc, priekšādātāji, mēs neuzskatām, ka šis lūgumraksts būtu jāatstāja atklāts, un mēs gribētu lūgt, lai to slēdz. Paldies, Eturgais kungs! Grazie, Presidenta. Bueno. Nākamais runātājs. Es esmu uzklausījis tagad Eiropas komisijas teikto un uh, iepriekš runājām par valstu obligācijām un tagad par šo jautājumu. Un mēs te varētu domāt, ka šie jautājumi ir pilnīgi nošķirti. Vismaz tā izriet no Eiropas komisijas teiktā. Šeit varētu rasties iespējas, ka Jūs slēpjaties paši aiz saviem rezultātiem, paši aiz saviem pasākumiem. Tieši tāpat kā Grieķijā, arī Spānijā šī situācija ir ļoti līdzīga. Gan Grieķijas, gan Spānijas pārstāvis saka, ka tas bija jādara, bet īstenībā to lika darīt eh, Eiropas Savienība. Īsnībā šeit var vērot pat tādu kā cinismu. Uh, Ne jau Grieķi vai Spāņi to izdomāja, tā bija Eiropa, kas teica, ka tā ir jādara. Bet tagad Eiropas komisija saka, ka tai nav nekādas atbildības un ka visa atbildība ir jāuzņemas dalībvalstīm. Manuprāt, tas ir cīniski. Šie pasākumi ir radījuši ļoti smagas sekas daudziem pilsoņiem daudzās dalībvalstīs. Nabadzība palielinās Eh, sociālajā pakāpēm tiek samazināti, eh, veselības un izglītības nozares cieš, ir arvien grūtāk atrast dzīvokli un darba vietu. Un tagad šeit ierodas komisijas pārstāvji un saka, ka tās ir dalībvalstu problēmas. Nē, tās ir komisijas problēmas, jo komisija dalībvalstīm eh, šos pasākumus uzspieda. Bez tam ir jāsaka arī, ka es nepiekrītu Itrgais kungam. Uh, jo plaisa starp pagātajiem uh, un nabagajiem ir padziļinājusies šo pasākumu dēļ. Bez tam, principā, bija jāveic uh, pasākumi, lai risinātu finanšu krīzes radītās problēmas, bet beigās šie pasākumi ietekmēja tikai nabadzīgos iedzīvotājus. Viņi zaudēja darba vietas, viņu pirktspēja samazinājās, un šie pasākumi noveda pie tā, ka, piemēram, tika palielināts pievienotās vērtības nodoklis, tas attiecās pilnīgi uz visiem, pēc tam tika samazinātas algas, un produkti un preces tagad ir kļuvuši daudz dārgāki. Īsnībā tā bija banku problēma, nevis aizņēmumu problēmu Spānijā. Īsnībā tātad šeit bija runa par privātajiem parādiem, nevis par valsts parādiem. Itur Gaikungs, šeit bija runa galvenokārt par banku nozari, jo bankas bezatbildīgi investēja un to dēvēt par kaut ko citu īstenībā nemaz nedrīkst. tika spekulēts ar īstermiņa peļņu. Tas viss notika investoru sektorā, un banku uh, krišana bija saistām arī ar jūsu partijas paveikto, ja tur gaiskungs. Tā viss rezultātā ciest nācās vienkāršiem pilsonim un ierēdnim. Tieši tāpēc Komisija šeit nedrīkstētu teikt, ka tas uz komisiju neatiecas. Mēs redzam, ka Eiropas pilsoņi cieš un tiek ierobežots viņu pamatiesības. Komisija nedrīkst teikt, ka tai šeit nav pilnīgi nekādas atbildības. Komisijai vajadzētu vērot, lai tās lēmumi dalībvalstīs tiktu īstenoti pareizi. Pretējā gadījumā priekš kā mums vispār komisija ir vajadzīga. Thank you. Uh... Paldies. Guķērises kundze. Paldies, priekšādātāji. Es īsti nezinu, kas man tagad būtu jāsaka pēc eh, šī, šīs pēdējās uzstāšanās. Manuprāt, tas ir absolūti nekonsekventi. Uzskatu, ka mums vajadzētu šeit izteikties skaidriem vārdiem. Vispirms tātad mēs runājām par vienu tematu, bet mums vajadzētu pievērsties galvenajam tematam, tam, ka tika samazinātas ierēģņu algas. Vajadzētu taču atcerēties, ka parādi Spānijā radās Spānijas dēļ, nevis komisijas dēļ. Daži ierēģi teica, ka tie vēlas gūt pēļņu, Bet eh, šeit nav nekādu brīnumu. Brīnumi ir tikai Bībelē. Mums ir jāsaprot, kur īsti tiek ieguldīta nauda un kur tā beigās nonāk. Tāpat arī, kas noveda pie tā, ka ierēģiem samazināja algas. Valstī vajadzētu dot skaidru ainu par to, kas tajā notiek. Uzskatu, ka jūsu Izklāstītās idejas nav konsekventas. Jūsu teiktais ir patiešām nožēlojami un populistiski. Tagad par ierēģiem. Patiešām ierēģi mūsdienās ir privileģēti. Šīs jaunās sociālās šķīras ir tādas, ka, piemēram, ierēģiem nav pat nekas jādara, viņi vienkārši katru mēnesi saņem algu. Tas nozīmē, ka kādam citam Spānijā no tā ir jācieš. Mums vajadzētu visiem kaut ko darīt, vajadzētu dot savu ieguldījumu, lai situāciju uzlabotu. Mēs kā ierēģi esam privileģētā šķira. Mums ir mitekļi, mums ir katru dienu ko ēst, un lai mēs to visu varētu sev nodrošināt, citiem ir jānes upuri. Ir ļoti daudz ģimeņu, kur neviens nestrādā par ierēdni un nevar palīdzēt pārējai ģimenei. Daudz to neapzinās. Tieši tāpēc uzskatu, ka ir žēl, ka ierēģi neapzinās to, ka viņi pieder privileģētai šķirai. Spānijā ir arī likums par civildienestu. Un uh, Šim dienestam vajadzētu kalpot sabiedrībai. Ir tādas, tādi rajoni, kur cilvēkiem vispār vairs nav darba vietas. Mēs taču varētu sagaidīt, lai arī ierēģi uh, kļūst uh, mobilāki. Kāpēc no viņiem neko tādu negaida? Pašlaik mēs ierēģi esam tie, kas var baudīt visvairāk privilēģiju. Tieši tāpēc mums vajadzētu strādāt pie sociālā taisnīguma. Tas nozīmē to, ka visiem vajadzētu uzņemties kaut kādus upurus. Ierēģiem ir ļoti daudz tiesību, taču viņi negribētu, viņiem nevajadzētu savas tiesības e, likt e, citu e, pilsoņu tiesību priekšā. Credo di aver interpretato neviens vairs cits nevēlas izteikties. Es eh, gribētu teikt, ka lielākā daļa bija par eh, šī lūgumraksta slēgšanu. Vismaz saskaņā ar to, ko mums teica komisijas pārstāvis. Izarba Bela Batīs kungs. Jā, es varētu piekrist uh, tam, ka varbūt būtu jāreformē civildienests. Es neesmu pats ierēdnis. Un, bet mums ir arī jāizvērtē konkrēti aspekti. Protams, var runāt, ka ierēģi ir privileģēti pēdiņās, jo viņiem ir drošas darba vietas, bet tai pašā laikā ir jāizvērtē komisijas uh, pieņemtie lēmumi un to ietekmes sociālo situāciju valstīs un jārunā arī par to, ka komisija neuzņems atbildību par savu lēmumu sekām. Mēs neesam populisti. Priekšsēdētājs piekrītu, bet vairākums, kā jūs zinat, atbalsta lūgumu rakstu slēgšanu, un tas man jāņem vērā. Līdz ar to mēs slēdzam šos divus lūgumrakstus. Paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par uh, to, ka mums bija iespēja šo jautājumu apspriest un debatēt. Tagad pārējām pie desmitā darba kārtības punkta. Kadeka kungs lūdza mainīt uh, atkal uh, lūgumrakstu izskatīšanas secību. Un tas ir arī uh, lai komisijas pārstāvim būtu ērtāk uh, organizēt savu darbu, tā kā iesniedzēji tik un tā neatrodas zālē. Lūguma raksts 0633 2013 iesniedzēji zālē neatrodas, dodu vārdu Kadeka kunga. Vai arī vispirms dosim vārdu komisijas pārstāvim. Labi, uzklausīsim vispirms komisijas pārstāvi vārds Grimokungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi, labdien! Šīs lūguma raksts ir par, par uh, gliemežnīcu smilšu ieguvi Bretaņā. Šis projekts atrodas 5 līdz 9 km no Bretaņas piekrastes un at atrodas ekoloģiskās aizsardzības eh, zonu tuvumā eh, saskaņā ar dzīvotņu di direktīvu un uh, ornitoloģiskajiem liegumiem. Kādēļ lūguma rakstu iesniedzēja protestē pret šo projektu. Viņi atsaucas uz nopietnu ekonomisko ietekmi, kāds varētu būt šim projektam. Eh, šie ietekmi varētu skart profesionālos zvejniekus, eh, turisma braucienus, tāpat varētu skart arī tuvējās pašvaldības. Lūgumu rakstu iesniedzēji uz uzskata, ka ir nepieciešams sabiedriskās konsultācijas, lai varētu saņemt atļauju, bet visas šīs prasības nav izpildītas. Natūra 2000 pētījums ir veikts saskaņā ar dzīvoņu direktīvas sesto pantu. Ja projekts eh, var eh, nopietni ietekmēt eh, dalību valsts noteikto aizsardzības zonu saskaņā ar dzīvotņu vai putnu direktīvu, tad ir jāveic ietekmes novērtējums, lai varētu noteikt, kāda varētu izrādīties negatīvā ietekme šajā aizsargājamajā zonā lai šobrīd šo projektu varētu īstenot, ir nepieciešams saņemt atļauju uh, un uh, Par to ir jālem atbildīgai ministrijai. Šobrīd šāds pieteikums ir iesniegts 2010. gada janvārī. Francijas administrācijai bija trīs gadi, lai palstu savu viedokli, bet. Uh, šā 2013. gada 15. martā nekāds lēmums par atļaujas eh, sniegšanu nebija pieņemts. Tātad pēc komisijas rīcībā esošās informācijas nekāda atļauja joprojām nav sniegta, nekāds lēmums nav pieņemts, tātad iznāk, ka Francijas administrācija patiesībā noraida šo projektu, jo atļauja līdz šim brīdim nav izsniegt šo projektu īstenot. Līdz ar to komisija uzskata, ka šobrīd nevar konstatēt eh, Eiropas Savienības eh, tiesību normu pārkāpumu, jo eh, projekta īstenošana nav atļauta. Paldies! Paldies vārds Kadeka kungam! Paldies priekšsēdētājs kundze par to, ka jūs piekritāt uh, grozīt darba kārtību. Tātad es tagad gribētu iestāties par šo lūgumu rakstu, jo kā komisijas pārstāvis norādīja, runāts par gliemežnīcu smilšu ieguvi, eh, lai tos izmantotu eh, dzīvnieku barībā. Jāsaka, šī piekraste Breteņā ir eh, ļoti skaista ainava, aizsargājama biosistēma un ir paredzēts iegūt ļoti lielā apjomā šīs smiltis un tas apdraud bioloģisko daudzveidību šajā zonā, to varētu pilnīgi iznīcināt. Un visi pašvaldību deputāti, gan labējie, gan kreisie, Uh, pret to protestē. 2013. gada jūnijā notika apaļā galda sanāksme par šo jautājumu. Arī es tajā piedalījos un citi kolēģi, un es uzskatu, ka šis smilšu iegūs projekts rada tiešām nopietnas problēmas. Pirmkārt, nav uh, veikti atbilstoši ietekmes novērtējumi, nav veikta sabiedrības aptauja par šiem jautājumiem. Tātad, uh, potenciālā ietekme uz vidi ir milzīga, jo šis projekts atrastos starp divām uh, Natūra 2000 aizsargājumām zonām. Šeit ir aizsargājumās sugas un fauna un bioloģiskā daudzveidība varētu nopietni ciest, bioloģiskā daudzveidība tiktu iznīcināta nebūtu iespējams arī zvejot šajā piekrastē. Tātad šeit ir gan ekonomiska, gan cilvēciskā ietekme, gan arī ietekme uz turismu. Kā tika norādīts, Francijas valdība joprojām nav pieņēmusi lēmumu, eh, bija iesniegti pieprasījumi ministram Montebūram, bet valdība nekādu lēmumu nav pieņēmusi. Šeit ir gan ekonomiskie spēlētāji, gan pašvaldības, uh, ir satraukti par šo situāciju. Mēs pieprasām, lai šis projekts tiktu noraidīts, jo tas ir pārāk liela mēroga projekts. Un es aicinu uh, lūgumrakstu komitejai ņemt vērā šo jautājumu un F uh, Eiropas komisija oficiāli pieprasīt, lai Francijas varas iestādes uh, Um, nepiekrīstu šā projekta īstenošanai, kā pareizi tik norādīts, lēmums joprojām nav pieņems, bet mums ir jāpaliek modriem, jābūt modriem. Un šis uh, lūguma raksts, ko ir iesnieguši kāpu iedzīvotāji, ļoti spēcīgs signāls uh, prasot aizsargāt uh, bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu šajā jūras piekrastē, kas ir vienkārši unikāli. Tas mums Bret Taņas iedzīvotājiem ir ļoti būtiski. Vai vēl kāds vēlas uzstāties, jautā priekšsēdētāji? Neviens nelūdz vārdu. Vairākums uh, deputātu piekrīt Kadeka kunga priekšlikumam. Līdz ar to mēs varam arī Ne. Zaļais kungs e, ir norādīts, kā, kā šīs smilts ir paredzēts izmantot, kas ar smiltīm notiks. Kadeka kungs, jā, patiešām šīs gliemežnīcu smiltis tās ir radušās samaļot uh, gliemežnīcas, tātad uh, tās uh, tālāk šīs samaltās smilts tiek izmantotas lauksaimniecībā, bet uh, citās vietās Bretaņā. Paldies, Kadeka kungs. Zaļevska kungs, vai jūs piekrītat Kadeka kungu priekšlikumam? Jā, ļoti labi. Līdz ar to mēs varam uh, noslēgt debats par šo jautājumu un varam atgriezties pie devītā darba kārtības punkta. Lūguma raksts iesniedzēji arī nav ieradošies un dod vārdu Grimokungam no Eiropas komisijas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, runājot par šo lūgumu rakstu par ko ir runa. Ir paredzēts sadzīves atkritumu pārstrādes centra izveidi Romanvillas un Babiņī pašvaldībās Parīzes tuvumā. Tā tad ir paredzēts ražot metāna gāzi Uh, pārstrādājot um, sadzīves atkritumus un ir paredzēts arī uh, īstenot atkritumu šķirošanu. Tas ir vispārējais nozīmes projekts, uh, lai apstrādātu 22 pašvaldību raž, radītos atkritumus uh, Parīzē stuvumā. Uh, kādēļ lūguma rakstiesniedzēji protestē pret šo projektu. Viņi eh, protestē pret varbūtējiem uh, izmešiem un smakām, kas varētu rasties gāzes ražošanas rezultātā. Pieprasījums uh, ir iesniegts 2009. gada maijā un atļauju Urbazoru uh, uzņēmums saņēma 2011. gadā, tātad praktiski pirms trim gadiem. Tomēr ir noteikts monatorijas no 2012. gada 1. februāra ir apturēts projekta īstenošana, atliekot to uz vēlāku laiku, jo tuvējie iedzīvotāji ir pieprasījuši pārskatīt šo projektu šajā laikā ir veikts audits. Uh, uh, nacionālais uh, industriālās vides institūts un vēl viens institūts ir veikuši pētījumu un konstatējuši, ka vides uh, ietekmes novērtējums un bīstamības novērtējums ir īstenoti atbilstoši Francijas tiesību normām, bet tai pašā laikā uzskat, ka jāstiprina drošība un vides aizsardzība šim projektam, īstenojot uh, emisiju un uh, smaku kontroli. Uh, tas, uh, šie auditi notika 2012. gadā, pamatojoties uz uh, iedzīvotāju uh, viedokļu izvērtējumu. 2012. gada beigās uh, tika izvirzīts desmit papildus prasības uh, šī uzņēmuma pārvaldītājam veikt, veikt uh, pastāvīgu uzraudzību šajā objektā, uh, samazināt atkrito apjomu un tā tālāk, un tika pieprasīts pārskatīt šo projektu un veikt tajā grozījumus eh, pārskatītais projekts eh, atkal eh, prasīs papildu atļauju. Esam arī sazinājušies ar Francijas varas iestādēm prasot papildus informāciju EU pilot projekta ietvaros, tātad prasot, lai dalību valsts sniedz papildu informāciju. Francijas varas iestādes iesniegušas atbildi norādot, ka pirmkārt šis projekts ir izstrādāts saskaņā ar atbilstošajām Eiropas Savienības direktīvām, proti ir runa par rūpniecisko emisiju direktīvu 2010-75. Un ir arī norādīts, ka vides ietekmes novērtējuma direktīva un Sevezo direktīva e, neatiecas uz šo gadījumu, jo šeit nav runa par bīstamiem atkritumiem, bet par atkritumiem, kuri netiek uzskatīti par bīstamiem. E, Tāpat ir uzsāktas tiesvedība, ir iesniegtas prasības tiesā. To ir izdarījušas vairākas asociācijas, prasot anulēt uh, būvatļauju. Montrojas administratīvā tiesa 2013. gadā atcēla, nolēma anulēt uh, būvatļauju šim projektam. Pēc tam Urbās Zora eh, pārsūdzēja šo lēmumu Versaļas administrīvajā tiesā, kura uh, vēl nav savu lēmumu pieņēmusi, un lēmums uh, tiks pasludināts 2014. gada jūnija vidū. Ja apelācijas tiesa apstiprinātu pirmās instances tiesas lēmumu anulēt šo būvatļauju, ļauju, tad uh, šim projektu īstenotājiem ir jāiesniedz jauns pieprasījums, un tas varētu prasīt vairākus gadus. Pēc, ja apelācijas tiesa atzītu, ka šī būvatļauja atbilst nacionālās likumdošanas prasībām, tad Francijas varas iestādes mūs informēja, ka jebkurā gadījumā šā projekta izmēri tiktu pārskatīti un uh, samazināti Līdz ar to komisija konstatē, ka šobrīd neviena projekta īstenošanas atļau, eh, īstenošana nav atļauta un, un ka administratīvā tiesa pieņem savu lēmumu pēc dažām nedēļām un neatkarīgi no tiesas pieņemtā lēmuma šā projekta uh, Eh, īstenošana netiks uzsākta tuvākajā laikā un ka šī projekta apjoms tiks samazināts. Paldies! Vai kāds vēlas uzstāties? Nē. Līdz ar to mēs varam paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, jo mums tagad ir jāgaida līdz saņemsim papildu informāciju no Eiropas komisijas. Paldies Grimo kungam un pārējām pie nākamā darbas kārtības punkta. Tās ir 11. lūguma raksts. Juans Lopes du De Uralde lūgumrakstiesniedzējs atrodas zālē un es dodu viņam vārdu piecas minūtes. Buenos días. Y... Labrīt! Liels paldies par iespēju jūs iepazīstināt ar šo lūgumu rakstu. Madrides autonomā pašvaldība ir īstenos tādu politiku, kas ir veicinājusi celtniecības bumu un azartspēļu bumu. Šeit uh, Spānijā tiek īstenots Las Vegasas modelis, izveidojot Eiro Vegasu. Mūsuprāt, uh, tas ir um, nereālistisks projekts, tika solīts 200 tūkstoši jaunas darba vietas radīt. Eirovegasas uh, projekta īstenotājs uh, ir izvirzījis prasības pārskatīt likumus un normatīvos aktus un uh, Madrides pašvaldība to arī daļai ir darījusi. Tika īst, ieviests integrētās attīstības centru jēdziens pilsētās, un šo centru attīstības normām ir augstāks spēks par pilsētu būvniecības normām Madridē. Uh, ir paredzēti nodokļu atvieglojumi šī projekta īstenotājiem, tāpat ir atļauts šajos centros ieiet um, nepilngadīgajiem pat bez pieaugušo pavadības. Tāpat tika izdarīt grozījumi azartspēļu likumā, un mēs uzskatām, ka tas varētu veicināt naudas atmazgāšanu šajos uh, iestādēs. 2012. gada likums uh, kazino un citu azartspēļu uzņēmumu uh, īpašniekiem ļauj ņemt uh, kredītus, izsniegt kredītus uh, klientiem un, un darboties arī kā brokeriem šajos uh, kazino un azartspēļu uzņēmumos. Direktors pēc tam, šī, šī Eiro Vegas direktors pēc tam pazuda, bet mūsu lūgumrakstā mēs paužām bāžas par grozījumiem likumos, pat Eh, ja šis projekts netiktu tālāk īstenots, tad eh, grozījumi likumā joprojām ir spēkā. Un eh, patiesībā viss šī situācija ir ļoti noslēpumaina un necaurskatāma. Tātad šie likumi joprojām ir spēkā, un tas nozīmē, ka jauni šāda veida projekti varētu tomēr tikt īstenoti. Uh, Mēs vēlētos, lai šīs sluguma raksts paliktu atvērts, lai komisija izvērtētu, kādi grozījumi ir izdarīti Spānijas likumdošanā, un lai aicinātu Spāniju pārskatīt šos likumus un izdarīt atkal citus grozījumus. Tagad vārds Fernandes kungam no Spānijas, eh, no Eiropas komisijas. Priekšsēdētājs kundze. Es pārstāvu vides ģenerālu direktorātu, kuram ir uzdots izvērtēt uh, šo lūgumrakstu. Lūgumrakstu iesniedzēji nosoda slepenību, kas uh, valdīja sarunās par projektu īstenošanu, par um, šī centra būvi Madrides autonomajā pašvaldībā. Mēs e, varam tikai izvērtēt, kā tiek īstenota vides, kā tiek īstenot vides likumdošana, jo šeit ir runa arī par ietekmes novērtējumu un par šā novērtējuma rezultātu pieejamību. Tātad atbilstošā Eiropas Savienības direktīva nosaka, ka sabiedrībai ir pieejama visa būtiskā vides informācija. Tāpat šajā direktīvā ir paredzēti mehānismi, saskaņā ar kuriem uh, personas var pieprasīt vides informāciju. Lūguma raksta iesniedzēji uzskata, ka viņi nav saņēmuši atbilstošu atbildi no atbildīgajām iestādēm. Uh, Eh, ka eh, tāpat mēs uzskatām, ka ir jānodrošina eh, apelācijas procedūra ievērošana saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību normām. Arhusas direktīvā vai 2003. gada 35. direktīvā ir noteikts, ka sabiedrībai ir uh, Uh, jābūt iespēja agrīni un efektīvi piedalīties tādu plānu vai programmu sagatavošanā un grozīšanā vai pārskatīšanā, kurai jāizstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas uzskaitīja direktīvas pielikumā. Tā tad uh, arī runa par vides uh, ieteikumas novērtējumu, ka ir jākonsultējas ar iedzīvotājiem saskaņā ar Arhus konvencijas normām. kā lūguma raksta iesniedzēji ir norādījuši, ka šis uh, projekts beigu beigās uh, netika īstenots, ka nav iesniegts pieteikums, bet uh, runājot par azartspēlēm un uh, ar uh, to saistītajām likuma normām, jāsaka, ka tas diemžēl neiep, neietilpst uh, mūsu ģenerāla direktorāta kompetencē. Tagad vārds Kuķeres kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man nekad nav patikusi šī ideja veidot Eiro Vegas, un es jūtu līdzi lūgumu raksta iesniedzējiem, bet es uzskatu, ka tā pašā laikā mums ir jāizrāda cieņa Eiropas komisijai. Teiksim, ja jūs vēlaties nopirkt kurpes, jūs taču ne, neiesiet uz krogu pirkt kurpes vai, teiksim, sīpols nepirksiet avīšu kioskā. Mēs uh, patiesībā šis uh, šī sūdzība nav iesniegta pareizajā instancē. Es ļoti priecājos par to, ka Eirovegās projekts netiks īstenots, un es nesaprotu, kādēļ šis lūguma raksts netika atsaukts pēc tam. Jā, runājot par šiem likuma grozījumiem, mēs, mēs par to visu esam informēti, par to daudz tika rakstīts avīzēs, notika plašas debates Uh, ir uh, šie, šīs uh, likuma normas kļuvušas ļoti elastīgas, lai padarītu iespējam arī Eirovegas projektu īstenošanu, bet šis projekts netika īstenots. Un es domāju, ka šeit nav īstā vieta apspriest šādus jautājumus. Mēs tikai uh, neliederīgi izlietojam laiku, apspriest apspriežot situāciju Spānijā, pat ja netika nodrošināta atklātība, pat ja šis projekts bija aizdomīgs, pat ja likumdošanas normas ir padarīts pārāk elastīgas, tad tas tomēr neietilpst mūsu kompetencē. Vārds ir Turgai kungam. Jā, priekšsēdētājs kundze, es tikai vēlējos atgādināt, ka uh, Mēs pārsvarā izvērtējam projektus, kuri tiks īstenoti, kuri jau tiek īstenoti, un ir diezgan neparasti, ka mēs runājam par projektu, kurš patiesībā vispār ir izkūpējis gaisā, kā to norāda paši lūgumrakstiesniedzēji. Un šā iemesla dēļ es neuzskatu, ka lūgumrakstu komitejai būtu jāizskat lūgumraksts par projektu, kurš patiesībā ir tagad pazudis, uh, kurš netiek īstenots, un es uzskatu, ka šis lūgumraksts ir jāslēdz. Un es piekrītu komisijas pārstāvi teiktajam, ka arī komisija nevar iesaistīties šā jautājuma izskatīšanā, jo vispār nekāds uh, lietas vairs nav. Tagad uh, Betīs kungs. Jā. Es arī esmu priecīgs par to, ka šis vaiprātīgais Eirovegasas projekts uh, kurš it kā būtu radījis ekonomikas uh, attīstību Spānijā, balstoties uz azartspēlēm, netiks īstenots, jo es nedomāju, ka šis ir uh, pareizais attīstības ceļš, pa kuru iet. Bet mani satrauc tas, ka ir izdarīti grozījumi likumdošanā un noteikumos, un tas nozīmē, ka nākotnē līdzīgs projekts varēs īstenot, tas varēs notāk, notikt tuvākā vai tālākā nākotnē, un varbūt, ka šis Eirovegas projekts atkal atzīms. Un šā iemesla dēļ un komisijas pārstāvi teiktajā, ka viņš var iedziļināties tikai vidas aizsardzības jautājumos, nevis azartspēļu jautājumos um, attiecībā uz šiem likumdošanas grozījumiem, es aicinātu at paturēt atvērtu šo lūgumrakstu un lūgt komisijai atzinumu par likumdošanas grozījumiem, kas ir izdarīti. visās normās attiecībā par aizdevumiem, azartspēlēm un tā tālāk. Vai kāds vēl vēlas kaut ko teikt Jāra kungs? Es vēlētos vēlreiz runāt par tiem secinājumiem. Es uzskatu, ka mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu, bet tas nenozīmē, ka uh, mēs nevarētu šo lūgumu rakstu atkal skatīt, ja lūgums tiesniecējs iegūtu jaunu informāciju, iesniedzot projektu. Es nezinu, varbūt ar šādu nosacījumu mēs varētu šo lūgumu rakstu slēgt. Varbūt pārējie koordinatori arī grib ko teikt. Vēl kāds vēlas izteikties? Nē. Tātad vairākums vēlas slēgt šo lūgumu rakstu. Tātad Mēs to lūgumu rakstu slēgsim 11. darba kārtības punkta lūgumu rakstu un iesim tālāk uz 429. lūgumu rakstu no 2010. gada. Lūgumu raksts iesniedzējs ir klāt. Tātad došu vārdu Robertam Huliston kungam 5 minūtes, un tad arī Marculēng kung, kas ir mērs Orwellas pilsētā. Paldies, priekšsēdētāji! Kā lūguma rakstiesniedzējs, es gribētu pateikties komitējai par viņu interesi par kalamasa beidzamais zaļā zeme, tuvu pie jūras, 16 km krast, kur apdraudētas sugas, kur viena puķe un viens gliemež dzīvo. Es gribētu pateikties viņu rūpēm Tātad šis celtniecības projekts tiek vēl ar vienu ir apturēts, vēl joprojām vidas likumdošana, ir sevišķi prasība, lai būtu publiskās sabiedrības konsultācijas. Sabiedriskās konsultācijas notiek pirms gada, bija ļoti liela interese, vairāk kā tūkstošu aptaujas tika iesniegtas, norādot uz lielo interesi aizsargāt šo zaļo zonu. Bet līdz šim priekšsēdētājs kundzes neviens vidas ietekmes pētījums nav veikts un jaunas lietas notiek, kas ir jaunai pārdefinīt, pārdefinēšanas jūras un zemes robežai, un arī runājot par Florences konvenciju par ainavām. Un mēs nezinām, kādi ir rīkotāji bažas aizsargāt šīs divas apdraudētās sugas. Manā, pēc man, no mana viedokļa mums vēl ar vienu ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai aizsargātu šo zonu, un it sevišķi mēs ceram, ka Eiropas iestādes, Eiropas parlaments un Eiropas komisija aizstāvēs šo. Kopš es iesniedzu šo lūgumu rakstu 2004 gadus atpakaļ, es esmu ievēlēts Orvēlas pilsētas valdē, un, bet es neesmu valdības loceklis, bet kā jau jums, jūs tikat informēts, es gribētu dalīties ar pilsētas mēru Ori Uelā, kas varētu dot jaunākās, jaunāko vērtējumu, situācijas vērtējumu Kalamoska. Kopā uzstājoties, es ceru, ka mēs varam pierādīt komitejai, kad ir plašs appartei, divparteisk ies interese aizstāvēt šo krastu, aizsargāt no pilsētvides un aizsargāt šīs apdraudētās augus un dzīvniekus. Paldies! Priekšsēdētāji! dāmas un kungi un parlamentu locekļi. Es gribētu pateikties jums, ka jūs komiteja iesaistījās šajā jautājumā, kas ir licis Valencijas valdībai pārdomāt par nepieciešamību vidas vērtējumam ainavas ir ļoti svarīgas. Tas atbalsta mūsu pilsoņu labklājību, tas ir daļa no Florences deklarācijas, tas ir galvenais arguments, ko mēs te aizstāvam no vidusjūra pamatnes, kas ir Eiropas civilizācijas sākums, un mēs atbalstam lūgumrakstu, kas ir iesniegts, lai aizsargātu mūsu krastu. Te nebija attiecīgais vidas ietekmes vērtējums. Tas negarantē, ka tas nodrošinās, kad šis celtniecības projekts notiks, bet labākais vides vērtējums ir daudz beļģu, spāņu un citu valstu petīcijas, kas ir iesniegtas, kas lūdz aizsargāt mūsu dabas ainavu. Un es, es šeit lūgtu, lai lūgumraksts tiek atverts un pārskatīt pasākums, ko ir veikuši valsts un reģionālās iestādes. Es gribētu norādīt, ka mikro rezerva tiek aizsargāta, lai vietējā, vietējā augu un dzīvnieki necieš, un mēs arī gribētu lūgt, lai jūs izmeklējiet attīstītāju rīcību par nākotnes pārdefinēšanu jūras un zemes robežai, un mēs arī gribam vērst jūsu uzmanību ziņojumam un vidas prasības, kas tiek pieņemtas. Mēs esam loks uz vidus jūru, un šis rajons ir ļoti svarīgs faktors visos mūsu kontinentu daļām. Šīs ir rajons, kas, kur ir milzīga alkātība attīstībā un ir drauds, ka šis skaistais dabas ainava kļūs par betonu džungļiem. Un mēs runājam par diviem, divām unikālām sugām. Viena ir šī puķe, kas ir tikai šajā rajonā, tad ir aiz apdraudēta suga, un tā cieš no pilsētu vidas attīstības, un šī sugai apdraud iznīkšanu, ja to neaizsargās. Jautājumu par šo ziedu tā ir apdraudēta suga gan Eiropas līmenī, gan valsts līmenī, un ir regulas, kas to aizsargā, bet viņu skaits ir strauji krities ar šo turistu un attīstības pieplūdumu. Un arī šis gliemezis ir norādīts kā apdraudētus mazaisargātu sugu, kas nozīmē, ka tā ir prioritāra suga, lai ko ir jāaizsargā. Un mēs lūdzam vēl ar vienu izmeklēt šo jautājumu, jo mēs negribam zaudēt to mazo krastu daļu, ko vajadzētu noturēt kā zaļo zonu, un aizsargāt arī šīs su, sugas. Un nodrošināt, ka attiecīgā likumdošana tiek ievērot. Jums ir dokumentācija, ko mēs esam iesnieguši, un mēs gribētu, lai jūs to izpētat un ņemt vērā, kad Neviens Eiropas pilsonis nevar būt vienaldzīgs par šo jautājumu. Mēs pateicamies par visu, ko jūs varat mums palīdzēt šajā jautājumā. Tagad vārds Ramos Frido kungam. Paldies. Priekšsēdētāji, godātie komitejas locekļi, lūgumraksts iesniedzēji Šī, šis lūgumraksts ir radījis mums bažas jau vairākus gadus. No tā laika, kad mēs sākotnēji to saņēmām, mēs esam veikuši izmeklēšanu, mums ir bijuši informācijas apmaiņas ar kompetentām Spānijas iestādēm, un mēs esam arī pārunājuši šo lūgumu rakstu 2012. gada septembra sanāksmē, kuras arī pārstāvēja vīdes ģenerāldirektorātu, un mēs esam nosūtījuši mūsu secinājums, un komisijas dienests ir vienmēr rīkojies savu pilnvaru, kad vidas likumdošana tik tiek ievēroti, un mēs esam lūguši Spānijas iestādēm, lai komentētu par šo jautājumu, un mēs arī izskatījām, kā Spānijas iestādes ir piemērojuši attiecīgo Eiropas likumdošanu, tas ir vides direktīvas un putnu direktīvas, Natura 2000 un speciāli aizsargājumās zonas, izmeklēšanas laikā mēs saņēmām dažādas atbildes no kompetentām Spānijas iestādēm un no pašvaldības valdība, no Valencijas ir atbildējuši un pēc sākotnējiem komentāriem mēs esam mēģinājuši skatīties, kādi ir fakti un kādi ir juridiskie, juridiskā ietekme, un komisija nolēma, ka nav pieņemams kad šī Oruēla attīstības plāns, kas ir no 1990. gada, kad tas nav pietiekams juridiskais pamatojums, lai izskatītu iespējamo vidas ietekmi šajā projektā, tu, ko apstiprināja 2007. gadā. Mēs lūdzām IAEA e direktīvu, lai tiktu e, ieviest, un mēs teicām, kad vajag pārbaudīt katrā gadījumā vai piln, pilnu vidas vērtējumu ir jāveic. 2012. gadā Valencijas pašvaldība slēmums tika pieņemts, un mēs pieņēmām, ka kompetentās iestādes uh, īstenos šo direktīvu pareizā veidā. 2012. gada beigās mēs saņēmām ziņojumu, kad struktūra, kas izvērtēja, kad projektu nevarētu veikt bez pilnu vidas vērtējumu. Mēs uzskatījām, ka tā, tas bija pareizais lēmums, un kā lūgumraks iesniedzējs jau ziņoja, vidus vērtējums ir vēl procesā, un Spānijas likumdošana transponē Eiropas likumus. Un tad, skatoties, kad Spānijas iestādes ir pieņemuši tādu lēmumu, mēs nevaram sākt, jo iestādes ir mainījuši savu viedokli, jo viņi ir tagad izlēmuši veikt vidas vērtējumu, un mēs esam lūguši Spānijas iestādēm, lai viņi informē komisiju par vides ietekmes vērtējumu gaitu. Tas ir vienīgais, ko komisija var darīt, jo tas nav mūsu lēmums no komisijas vai veikt šo pētījumu, tas ir dalībvalsts kompetencē, bet mēs novērojam situāciju jo attiecīgā vidas likumdošana ir jāpiemēro, un mēs centīsimies tos pārskatīt, un mēs pateicamies lūguma rakstu iesniedzējiem par jaunāko informāciju, jo tas mums dod informāciju un pārskat par situāciju. Kuķieres kundze. Šeit ir skaidrs gadījums. kā Eiropas Savienība saskat, kad viņiem ir rokas ir sasietas, kaut gan cilvēki vienmēr saka, ka viņi pārāk bieži iesaistās. Te ir, šis ir gadījums, kad ir jābūt līdzsvarotam sabiedrības vajadzības un vides vajadzības. Es domāju, kad ir labi, kad struktūra fondi atrunās šos jautājumus nākotnē. Nu, tad kādas ir problēmas, par ko mēs runājam? Vispirms vides likumdošana. Tiek locītas, lai izpildītu kaut kādu projektu vajadzības, un ja mēs pareizi īstenojam likumdošanu, tad mums būtu vairāk argumentu, lai atbalstītu mēru, pieprasīt ne tikai vidas vērtējumu, bet lai pieprasītu ierobežojuši likumdošanu, bet mēs negribētu, lai būtu interešu konflikts starp tiem, kas veic vidas ietekmes vērtējumu, jo komiteja lūdz, kad attīstītājs nebūtu tas, kas atbild par vidas ietekmes vērtējumu. Tur vajadzētu būt sabiedriskās iestādes, kam ir jāizstāv vidi, jo, bet ļoti bieži viņi to bojā, bet ir jābūt pilnīgi skaidrs, ka nav interešu konflikts, kas veic šo vidas ietekmi svērtējumu, jo tur būs ekonomiskās sekas. Orivēlē ir simtiem tukšu māju, tā ir viena problēma, kāda ir problēma ar celtniecības būmu, kas notika Spānijā. Cilvēki būvēja visās malās, piebūvēja visu krastmalu, un ļoti daudz no šiem mājokļiem ir tukši, un nevar izmantot energoefektivitātes likumdošanu, jo šīs mājas ir tukšas. Ir ļoti grūti īstenot noteikumus tukšajām ēkām. Nu tad kāds ir iespējas mēram? Nu, ir viens instruments, ko varētu izmantot struktūra fonda ietvaros, ka varētu būt pašvaldības stratēģija ilgtspējai attīstībai, uh, Tā nav pilsētas plānošana, bet kad pilsēta var norādīt uz zaļām zonām un lūgt, lai būtu e vides līdzsvarotība, ir jāskatās visos likumdošanas stūrīšos, kur var izmantot, un mums ir jāaizstāv šī teritorija. un piedāvāt alternatīvas, pozitīvas alternatīvas zemes izmantošanai, lai tā nebūtu tikai nekustamo īpašumu attīstība. Ja ir attīstība, tad to vajadzētu ierobežot, lai tas būtu harmonizēts ar vidi. Mums ir jāmaina politiku, bet vēlreiz mēs mēģinam stiept vides ietekmes vērtējumu, lai tas darītu lietas, ko viņš nevar darīt. Un dažus šos attīstītājus vajadzētu at, atņemt viņiem struktūra fondus. Paldies! Paldies! Es domāju, ka mums ir problēma, ko mēs daudz sastopamies Spānijas krastmalā kur ir pilsētas attī, pilsētu vidas attīstība, ir 1500 mājas, kas ir plānot šajā rajonā. Tas nav tikai 1500 mājas, bet ir arī stāvvietas, jo visā šajā rajonā, viss šis rajons tiks attīstīts, un tas ir viens no pēdējām vietām, kas nav attīstīta, un tas Tur būs ļoti slikti ietekme uz augiem un dzīvniekiem, un es nepiekrītu Flores Kantīnas kundzei. Mums ir jāņem vērā Eiropas līmenī par vides ietekmes vērtējumu, un varbūt tas ir vienīgais, vienīgais iespēja, kas bija pieejama padomēji, jo ir sākts pārbaudas, procedūra, un tas ir iesaistīts ar Valencijas valdību un Spānijas valdību, jo Valencijas padomu neveic vides ietekmes vērtējumu, tā ir privāta, tas ir privāts uzņēmums, kas to veic Valencijas vajadzībām, un daudzos gadījumos tā ir pašas celtniecības firma, kas veic šos vērtējumus. Un tas absolūti nav sakarīgi jo mums ir jāsaglabā mūsu krastmalu nākotnē, un tad, tad es gribētu, lai komisija pamožās un skatās, kas notiek Valencijas krastmalā. Ir firmas, kas veids vidas vietējums, lai varētu attīstīt savus projekts, un tos vietējums, tos vietējums pieņem, un es domāju, ka tas nesaglabās mūsu vidu, un tas nav saskaņā ar direktīviem šī peticija vajadzētu palikt atvērtai, un es gribētu lūgt komisijai turpināt pētīt un nodrošināt, ka ziņojumi, kas tiek iesniegt, nav to tie, kur paši celtnieki ir veikuši. Patīdes kungs, paldies! Es pilnīgi piekrītu ko man kolēģi nu pat ir teikusi par šo jautājumu. Man bija iespēja apmeklēt šo vietu, mani pavadīja Orvēlas mērs un citi grupas pārstāvjiem, un es domāju, ja jūs apskatāt šo zonu, tad jūs varat saskatīt, kāda ir problēmas, kāda ir problēma, jo te ir pilnīgi brīva krastmala un pārējās, vispārējās vietas ir sabūvētas. Vienīgai zaļā zona, un to varētu arī sabojāt kā pārējo krastu līniju. Ir arī jautājumi par celtniekiem. Es nezinu, kā tas notika, bet runājot par atļauju veikt celtniecību šajā zonām. Mēs nevaram atļaut, lai tur notiek celtniecība. Mēs nevaram atļaut, lai vienīgā vieta krastmalā tiek pārklāta ar betonu un ar ķieģeļiem. Ir te ir trīs dažādas grupas no Orvēlas padomas. Tā ir skaidrs rādītājs, tas ir skaidrs rādītājs, kad cilvēki, kas dzīvo Orvēlā, sastopās ar problēmas, ar dažādām pārvaldībām, dažām politiskām grupām, kas ir bijuši pie varas pēdējos 20 līdz 25 gadiem, un viņu pilsētu vidas attīstības politika nav ņēmus vērā pilsoņa intereses, bet tas tikai ņēma vērā spekulantu un celtnieku uzņēmumus. Tātad es gribētu lūgt komisijai, vai viņi turpinās pieprasīt Spānijas iestādēm par informāciju par procedūrām, kā tiek veikt vidas ietekmes vērtējumi un kāda ir vidas ietekmes vērtējuma kvalitāte, ko veic Valencijas iestādes. Mums vajadzētu varbūt pārskatīt šo jautājumu un nodrošināt, ka jautājums vēl paliktu atvērts. Un es gribētu lūgt, lai Lūgumraksts komiteja nosūta vēstuli gan reģionālām valdībām un valsts valdībām, lai pieņemtu lēmumus, lai saglabātu šo neaizskato dabas zonu, lai šīs augi un gliemeži varētu tur dzīvot un pilsoņi varētu baudīt šo krastmalu bez pilsētvidas attīstību un baudīt to, kā tas ir bijis pēcamos 50 gadus. Neviens cits nevēlās vārdu, tātad došu vārdu atpakaļ lūgumu rakstu iesniedzējiem un mēram. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es varu piekrist tam, ko ir teikusi Gutieres kungs un Andrēs kungs, kad mēs nedrīkstam atļaut tādām praksēm turpināties, tas tā ir taisnība. Mums ir jādara pareizas lietas. Ja tas netika veikts pareizi pagātnē, tad nākotnē mums ir jāmaina lietas. Mēs nedrīkstam atļaut, lai šis bojājums notiek, un kad noteikti, kad tas iznīcinās daudz augs un dzīvnieks, kas pašreiz atrodas šajā zonā, un tātad mums ir jāpatur šis lūgumraksts atvērts un lūgt attiecīgām iestādēm, un mēs arī sadarbojamies ar vīdes departamentu Morsijas universitātē, lai veikt saglabāšanas mēru, lai šie sugas izdzīvotu. Un mēs gribam arī sadarboties ar Valencijas ģenerāla direktorātu, lai tie arī sadarboties ar mums un darboties, lai aizsargātu dabu. Ir skaidrs, ka mēs nevaram pārkāpt direktīvas Eiropas likumdošanā un vēl jau vairāk valdības manā valstī ir nevar pieņemt. Nu, tāda, tāda ir likumdošana, bet mēs to pārkāpsim. Nu, tagad es došu <clears throat> vārdu Hol Holston kungam. Tikai īsumā vēl runājot par likumdošanu un administratīvām procedūrām, es gribētu nodrošināt komitejai, kad ir ļoti liela interese no vietējiem iedzīvotājiem, kā mēs redzējām peticijā, ko bija parakstījuši 7000 pilsoņi, un ko mēs redzējām arī, kur piedalījās vairāk kā tūkstots pilsoņu pub sabiedrības konsultācijās. Es zinu, ka interesi ir ja tālāk nekā vietējie iedzīvotāji, bet es gribētu vēl uzsvērt un nodrošināt, kad ir liela, liela vietējā interese no iedzīvotājiem, ko Eiropas parlamentam vajadzētu uzklausīt. Nu, labi, tad es domāju, ka nav šaubas par komitejas vēlmi atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu un atbalstīt un pateicamies informāciju, ko mums ir snieguši gan lūgumraks iesniedzējiem un mēram. Paldies par šo diskusiju, un mums ir arī apstiprinājums, ka šī komiteja, šis parlaments, Orkāna ziņojumā ir norādījusi uz Eiropas saistībām ar vietējām pašvaldībām, tātad mēs paturēsim to atvērtu un mēs turpināsim vietējām iestādēm sadarboties un prasīt precizējumu, un tas varētu palīdzēt mums tālākās debatēs. Tātad paldies mēram un lūgumu rakstu iesniedzējam, un es slēdzu debats, debats par šo jautājumu. Priekšādātāja Irzabela Batejas kungs. Vai mans lūgums par vēstules nosūtīšanu Spānijas varas iestādēm un reģionālajām iestādēm, uzdodot jautājumu par uh, šo jautājumu, tātad, lai izklāstītu mūsu komitejas nostāju, jūs neko nepieminējāt par um, manis, manu priekšlikumu. Nē, manuprāt, es. Uh, to darīja. Es teicu, ka mēs rakstīsim šādu vēstuli vietējām varas iestādēm. Jūsu lūgums ir ņemts vērā. Tātad te ir runa gan par reģionālajām, gan par vietējām varas iestādēm. To pašu lūdza arī citi kolēģi, kas izteicās. Protams, Valencijas varas iestādes būs adresātu sarakstā, tad, kad mēs lūgsim iesniegt informāciju par šo mūsu nostāju. Līdz ar to slēgšu šo lūgumu rakstu. Vēlreiz liels paldies mēram. Paldies arī lūgumu rakstu iesniedzēju pārstāvim. Un tagad pievērsīsimies 13. darba kārtības punktam, tas ir lūgumraksts numur 0336 2012, ko ir iesniedzis Dānijas lūgumraksts iesniedzējs, un te ir runa par uh, sīvēniem eh, par dzīvnieku labturību. Ir iesniegts video, taču komiteja šo video saņēma tikai šorīt. Tāpēc eh, šis eh, video tiks pārēdīts bez tulkojuma, tikai angļu valodā. Saskaņā ar mūsu noteikumiem, ja par mm, video rādīšanu netiek iepriekš iesniegta informācija, tad tas netiek tulkots. Tāpēc lūdzu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 Um, the Commission uh, refers back to the conclusion. Komisija gribētu atsaukties uz secinājumiem, kas ir formulēti otrajā atbildē 2013. gada 16. septembrī. Astu kupēšana patiešām Eiropas Savienībā tiek plaši praktizēta. Uh, tas, ka šī praksa ir tik plaša, ved pie secinājuma, ka uh, tas tiek darīts mm, kā rutīna, un līdz ar to tiek pār, pārkāpta 2008. gada direktīva par minimālajiem standartiem cūku turēšanā. Taču šādā veidā netiek pārkāptas procedūras, kas ir paredzētas, lai ievērotu padomes direktīvu 1.20. Līdz ar to attieksme būtu jāmaina. Galu galā tieši uh, lauksaimnieki nodrošina uh, cūkām visus vajadzīgos materiālus un nodrošina uh, pārmaiņas savā praksē katru dienu. Piemēram, dažādi izmantotie materiāli neļauj cūkām nodrošināt dabīgu dzīves vidi, uh, Eh, piemēram, rakņāties pa zemi, un līdz ar to tās eh, sāk rīkoties nedabiski, piemēram, kost citām cūkām nost astes. Tieši tāpēc vajadzētu ņemt vērā 2008. gada direktīvas 1.20 prasība. Šīs prasības ir diezgan skaidras, un komisija nosaka, ka eh, tiesiskā akta teksta mainīšana situāciju nemainītu. Cilvēkiem ir jāizmanto tiesību akti, uh, un pieejamās zināšanas, lai strādātu pie tā, ka tiek mainīta attieksme, zināšanas un izpratne par šiem jautājumiem. Tā vietā komisija uzskata, ka esošās tiesiskās prasības varētu papildināt ar mācībām, vadlīnijām, e-mācību rīkiem, lai nodrošinātu harmonizētu tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs. Paldies! Thank you to the Commission. Paldies komisijas pārstāvim. Tagad došu vārdu Aukenes kundzei. Da erst du aufmerksamhet. Es runāšu dāņu valodā. Jebkurā gadījumā es vēl izteik, vēlos izteikties dāņu valodā, tāpēc, ka šis jautājums Dānijā tiek ļoti uh, rūpīgi izskatīts, un tāpēc es gribētu runāt dāniski, lai manas valsts valsts piedarīgie mani saprastu. Komisija šķiet vispār nerūpējas par to, kas šeit notiek. Dzīvnieku labdarības biedrības Dānijā ir skaidri norādījušas, ka šeit ir runa par konkurences priekšrocībām. Mēs, piemēram, redzam, kas notiek Zviedrijā, kur šie tiesību akti tiek eh, pietiekami labi īstenoti. Līdz ar to Zviedrija un Vācija var cūkas daudz lētāk audzēt. Te nav runa tikai par astu kupēšanu, te ir runa par eh, cūku dzīves apstākļiem kopumā. Mums ir arī jāsaprot, kādam stresam šie dzīvnieki ir pakļauti. Mums šeit ir vajadzīgi pilnīgi jauni nosacījumi. Ja nav jākupē astes, tad ir jāmaina eh, šie dzīves apstākļi cūkām. Bieži vien cūkas uh, tiek ievietotas pārāk šaurās novietnēs un līdz ar to tās sāk garlaikoties. Es pirms sešiem gadiem tikos ar dzīvnieku turētājiem um, Dānijā, un mēs diezgan ilgu laiku diskutējām par šiem jautājumiem. Ir uh, pat uh, veterināri speciālisti, kas mums skaidroja, ka cūkas atšķirībā no suņiem uh, vēlas eh, arvien jaunas rotaļlietas. Piemēram, suņiem pietiek ar vienu rotaļlietu, bet cūkām pēc trīs dienām rotaļlieta apnīk, un tām vajag, vajag jaunu rotaļlietu. Pētnieki līdz ar to uzskata, ka ir jānodrošina labāki apstākļi cūkām. Ir pilnīgi skaidrs, ka ja šādas iespējas tiek piedāvātas, tad cīniekiem arī nav tik liels stress. tiesību aktos vajadzētu runāt par prevenciju uh, astu kupēšanā. Galu galā cūkā nav uh, nekādas uh, dabiskas tieksmes, ko citām cūkām nostāstas. Komisija teica, ka šeit nav nekādas vajadzības grozīt tiesību aktus, bet šķiet, ka komisija pilnībā saprot, ka, ja ir runa par noteikumiem, tad šeit uh, tā tagad piesauc tikai dažādas padomas un vadlīnijas. Piemēram, komisija pieminēja mācības lauksaimniekiem un vadlīnijas. Nē, es uzskatu, ka šeit vajadzētu vairāk domāt par dzīvnieku labturību un dzīves apstākļiem. Tad arī nebūtu nekādu problēmu. Cūgaļas ražotājiem vajadzētu skatīties arī uz konkurences nosacījumiem šajā jomā. Piemēram, ja ir runa par produkcijas eksporta izmaksām, tad šeit vajadzētu ņemt vērā arī par eh, pienācīgu dzīves apstākļu radīšanu cūkā. Tas attiecas gan uz Zviedriju, gan uz Dāniju, gan uz Vāciju. Šeit vajadzētu nodrošināt, lai visi ražotāji nodrošinātu cūkām labus apstākļus. Uzskatu, ka tas ir mazliet dīvaini, ka komisija nevēlas šeit neko darīt. Man šķiet, man ir radušās šaubas, ka eh, komisija šeit pakļaujas ļoti lielam lobijam, lauksaimniecības lobijam. Nē, protams, Tas nenozīmē, ka nevajadzētu pieturēties pie komisijas no, noteikumiem, bet jebkurā gadījumā šeit nav runa tikai par konsultācijām. Tātad šeit ir runa par jautājumu, kas neatiecas tikai un vienīgi uz Dāniju. Kā jau tika pieminēts, šī praksa ir plaši izplatīta un arī dar, citās dalībvalstīs tiek piemērota. Paldies! Es runāšu angļu valodā, nevis zviedru valodā. Eh, jo tā ir mana dzimtā valoda. Nevar runāt zviedriski, ja nav pieejams tulkojums zviedru valodā. Taču es gribētu teikt, ka arī Zviedrijā šim jautājumam tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Tas, atklāt sakot, ir liels skandāls. Zviedrijā mums ir astu kopēšanas nosacījumi jau um, mūžīgi, neatceros kopš kura laika. Un, atklāt sakot, šeit nav nekāda problēma ar to, ka cūkas uh, kost nost eh, citām cūkām astes. Tas ir it kā Dānijas arguments uh, astu apgriešanai. Zviedrijā uh, kautuvēs uh, mazāk kā vienam procentam no cūkām ir nodarīts kaitējums astēm. Un uh, īsnībā šeit ir runa par to, ka vajag nodrošināt vairāk vietas vienai cūkai. Tāpat arī netiek nodrošināts siens uh, uz zemes un tā tālāk, jo cūkām ir vajadzīga nodarbe. Kā jau Margareta teica, cūkas ir tikpat vai pat vairāk inteliģentas kā suņi. Tas nozīmē, ka tām ir jānodrošina nodarbe visu dienu. Tāpat arī mums ir nosacījumi par to, ka cūku mātei ir jābūt piesietai. Un īsnībā tā ir nežēlīga attieksme pret e, šiem inteliģentajiem dzīvniekiem. Protams, ka visas šīs e, lietas ir novedušas pie lielākām izmaksām Zviedrijas cūkražotājiem. Es domāju, ka vajadzētu paskatīties uz to, ko dara lauksaimniecības iestādes Zviedrijā. Un, piemēram, ir veik, veikta aprēķini par to, ka Ja mūsu attīstība būtu tāda pati kā citās Eiropas Savienības valstīs, tad tagad mums būtu 5,5 miljonu cūku Zviedrijā. Tā vietā mums ir tikai 2,5 miljoni. Mēs esam zaudējuši vairāk nekā 25% no eh, cūku. Eh, the... Cūku ražošanas. Mēs līdz ar to esam zaudējuši arī nodarbinātību lauku apvidos mums būtu vairāk nekā 1700 cilvēku cūku nozarē. Ja nebūtu bijusi šī negodīgā konkurence no citu valstu puses, ražojot cūkas um, pretēji likumos noteiktajam. Tāda ir patiesība. Dzīvnieki nevajadzīgi cieši. Mēs esam pierādījuši Zviedrijā, ka uh, ir iespējama cūku audzēšana bez astu kupēšanas. Var nodrošināt cilvēcīgu dzīvnieku ražošanu, bet mēs šeit saskaramies ar konkurenci no mūsu draugu puses. Mēs galu galā visi esam vienā savienībā. Mēs šādā veidā redzam, ka tiek audzēti dzīvnieki pilnīgi pretiesiskā veidā. Uzskatām, ka tas ir absolūti neakceptējami. Es, protams, ņem vērā to, ko saka komisija. Jā, mums nevajadzētu labot tiesību aktus, nevajadzētu uzsākt pārkāpumu procedūru, bet mums vajadzētu nākotnē iztot vadlīnijas un veidot mācību rīkus. Tas tiek teikts nākotnes izteiksmē, tātad tas mums vēl ir jādara. Šī direktīva tika pieņemta 2002. gadā, tā tika grozīta 2008. gadā, pagājušā gada janvārī tā stājās spēkā, un es īsti nesaprotu, kāpēc Eiropas komisija nav nākusi klajā ne ar kādām vadlīnijām vai mācību rīkiem jau agrāk. Kāpēc netiek izdarīts spiediens uz šīm valstīm rīkoties? Pašlaik atrodamies situācijā, kur Sviedru uh, Eh, cūkopji vienkārši tiek izspiesti no uzņēmējdarbības. Un ironiski ir tas, ka es atvainojos, es te piesācu zivis, vienkārši pārteicos, jo es daudz strādāju zivsēniecības komitejā, bet dāņu cūkopji rāda ar pirkstu uz zviedru cūkopiem, sakot, ka viņi bankrotē. Un ja mēs darīsim to pašu, tad mēs arī bankrotēsim. Bet īstenībā šī situācija ir apvērsta tieši dāņi un vācieši piespiež zviedru cūkopis bankrotēt. Protams, ļoti daudz atbildības tiek uzvelts arī manai valdībai, kas šo jautājumu nav novedusi padomē un nav arī uh, versusies agrāk pie komisijas. Tas arī ir aroni, ironiski, jo mūsu lauksaimniecības ministrs ir no partijas, kas ir vienmēr iestājusies par lauksaimniecības jautājumiem, bet viņi arī tāpat tic brīvai tirdzniecībai. Un šeit ir runa par brīvu tirdzniecību, taču noteikti šeit nav runa par godīgu konkurenci. Ja jau mums ir atšķirīgi eh, dzīvnieku labturības standārti Eiropā, un ja mēs akceptējam to, ka dažas valstis nerespektē mūsu kopīgos nosacījumus. Esmu patiešām priecīga, ka šis lūgumraksts ir nokļuvis Eiropas parlamentā. Domāju, ka mums vēl ir daudz jādara, lai strādātu pie šī jautājuma. Un es ar lielu prieku Arī gaidu nākamo dzīvnieku labturības likumu, ko parlaments ir apsolījis iesniegt padomēji. Bet es gribētu uzdot jautājumu komisijai, kāpēc šīs vadlīnijas netika izdotas daudz ātrāk. Tas noteikti būtu daudziem nācis par labu. Es uzskatu, ka vajadzētu pārskatīt um, pašreizējos tiesību aktus. Vajadzētu uzvēlt atbildību uz tiem, kas apzināti pārkāp likumus. Šeit var skatīties gan uz Sviedriju, gan uz Somiju, gan uz uh, Norvēģiju, kas gan nav Eiropas Savienībā, gan arī uz Lietuvu. Vajadzētu paskatīties, kuras valstis ievēro likumus un kuras to nedara. Un neievērošana, manuprāt, ir absolūti skandaloza. Paldies! Il rappresentante della Commissione può dare una risposta sui cui... Paldies! Komisijas pārstāvis tagad varētu varbūt atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšēdētāji! Mēs vēl ar vienu uzskatām, ka pārkāpumā procedūra nebūtu pareizais instruments šajā gadījumā. Galu galā šeit ir runa arī par pārobežu jautājumu. Dāņu cūkas tiek pārdotas citās dalībvalstīs. Dāņu cūkām astis nogriež Dānijā un pēc tam tās eksportē uz citu valsti, kur tās tiek audzētas. Tāpēc ir patiešām grūti uzsākt pārkāpumu procedūru. Attiecībā uz vadlīnijām tās pašlaik ir jau pabeigšanas stadijā. Mēs saņemam komentārus no dalībvalstīm, no lauksaimnieku asociācijām un no iesaistītajām personām. Tas nozīmē, ka šīs vadlīnijas iespējams pieņems vasaras atminējuma laikā, bet pēc tam tās, protams, būs vēl jātūko. Margaret. Margareta. Izteikšos īsi. Gribu vērsties pie komisijas. Pašlaik notiek vēlēšana kampaņa. Mums ir jāvēsta vēlētājiem, kāpēc vajag gatavot tiesību aktus Eiropas Savienībā. Mēs sakām, ka šādā veidā mēs varam atrasināt daudzus kopējus jautājumus, ko Dānija nespēja atrasināt viena. Tieši tāpēc mums ir Eiropas Savienība. Ja komisija saka, ka mēs nevaram īstenot eh, tiesību aktus, tāpēc, ka te ir runa par pārobežu jautājumu un ka tāpēc mēs nevaram atrasināt šo jautājumu, tad man šo situāciju būs ļoti grūti izskaidrot vēlētājiem. Tad īsti nav jēgas vispār pieņemt nekādus tiesību aktus vai mēģināt tos īstenot. Es zinu, ka komisijas priekšādātājs nevēlas īstenot tādus tiesību aktus, kas varētu nākt par sliktu uzņēmumiem, taču Eiropas Savienības reputācijai tas noteikti nenāk par labu. Mums vajadzētu sniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Protams, mēs nevaram īstenot tiesību aktus, bet jūsu izmantotie argumenti nav akceptējami. Jūs nedrīkstat teikt, ka tas ir pārobežu jautājums, un mēs tāpēc nedrīkstam neko darīt. Tas, protams, varētu uh, ietekmēt kādu no valstīm, bet mēs tikpat labi varam pārdot arī uh, sivānus uh, Ukrainai, bet tas nenozīmē, ka mēs nevarētu šeit piemērot savus tiesību aktus. Manuprāt, teikt, ka tāpēc mēs nevaram īstenot dzīvnieku labturību, ir pilnīgi absurdi. Komisija. Tātad vai nu komisija šeit ir iekavējusi savu darbību, uh, vai arī nevēlas neko darīt. Šķiet, ka lūgumrakstu iesniedzēja teiktais ir patiešām trāpīgi. Komisijai vajadzētu publicēt vadlīnijas un pēc tam arī domāt par tiesību aktu īstenošanu. Uzskatu, ka šis lūgumraksts ir spēcīgs signāls, ko komisijai vajadzētu ņemt vērā. Šis trūkums ir jāatrisina, cik ātri vien iespējams. Domāju, ka pašreizējā posmā lielākais, ko mēs varam darīt, ir vērsties pie komisijas, ir jāsagatavo vēstule ar pietiekami spēcīgu redakciju. Un iespējams, ka šodienas koordinātoru sanāksmē mēs varētu lūgt organizēt faktu vākšanas apmeklējumu, lai uzsāktu kontaktus ar dāņu cūkopiem. Šādā veidā mēs varētu saņemt informāciju un arī vajadzīgos skaitļus, kas e, komisija ir vajadzīgi, lai saprastu astu kupēšanas praksi. Mēs, kā logumrakstu komiteja, varētu doties šādā vizītē, lai apkopotu faktus. Bet šis jautājums būs jārisina šodien pēcpusdienā koordinātoru sanāksmē. Un iespējams, ka nākamā lūgumraksta komiteja varētu ņemt vērā mūsu pieņemto. Liels paldies lūgumraksta iesniedzējiem, liels paldies arī kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Tagad pievērsīsimies nākamajai, nākamajam lūgumrakstam. Tas ir 14. lūgumraksts To ir iesniegušas divas Vācijas valsts piedarīgās Gizela Urbana un Gabriela Mēncele, un viņas pārstāv 707, 7724 cilvēkus, kas ir parakstījuši šo lūgumrakstu. Te ir runa par cīņu pret izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, kas ir pretrunā rīču regulai. Došu vārdu Klodam Raisam un pēc tam izteiksies arī Gizele Urbana. Es gribētu jūs aicināt neizteikties ilgāk par septiņām līdz astoņām minūtēm. Paldies! Yep. This one. No, no, you have to be inside the microphone. Muss ich denn hier machen? Ja. Ah, okay. Sehr geehrte Anwesenden des äh, Cienījamie deputāti, mani sauc Gizela Urbana. Es esmu uh, dzīvnieku aizsardzības biedrības äh, sekretāre un mana uh, darbiniece Gabriela Mensela un es kopīgi iesniedzām lūgumrakstu ar uh, mērķi vērsties pret izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Es gribētu norādīt, ka šeit ir runa par rīču regulu un par politiku, kas uh, mēģina nodrošināt eh, dzīvnieku aizsardzību no ķimikālijām. Mēs vēršamies pret dzīvnieku izmēģinājumiem, jo šeit ir jāņem vērā morāli un arī ētiski apsvērumi. Dzīvnieki izjūt sāpes, bailes tieši tāpat kā cilvēki, un izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir tieši eh, tādas procedūras, kas rada bailes un bailes sāpes. Bet ir arī daudzi citi iemesli, kāpēc rīču vajadzētu novērte, novē, vajadzētu noraidīt. Un tieši tāpēc es gribētu dot vārdu Klodam Raisam, kas šos argumentus labāk izklāstīs. Paldies, es runāšu franciski, jo tā ir mana dzimtā valoda. Un es pāriešu uzreiz pie problēmas būtības un runāšu par vairākiem svarīgiem punktiem, lai noskaidrotu, vai ir nepieciešams izmantot dzīvnieku modeļus, lai noteiktu vielu toksiskumu uh, saskaņā ar rīču direktīvu. Pirmais diapozitīvs. <coughs> Šeit jūs redzat uh, virkni datu, ko esam uh, uh, guvuši no National Toxicology Program ASV. Šie dati ir ņemti no uh, 1996. gada pārskata, ko publicējuši institūcija, un tur ir izvērtēts, cik maks jāveica vienas vielas pārbaude, izmantojot dzīvniekus, tātad tie ir 2 līdz 4 miljoni dolāru un tas uh, tiek nogalināti 2 līdz 4 tūkstoši dzīvnieku, pārsvarā tie ir grauzēji un pētījums ilgs pat līdz 3 gadiem. Uh, Rīč mērķis ir Uh, aizsargāt cilvēku veselību, bet ja mēs paskatāmies, cik tas izmaksā 200 tūkstošiem vielu, tā tad ir runa par tūkstošiem miljārdu. Un šādas uh, summas ir uh, vienkārši nesamaksājamas. Uh, arī domājot par infrastruktūru un visu pārējo, tad šīs pārbaudas ilgtu tūkstošiem gadu un būtu jānogalina miljārdiem dzīvnieku. Tad tas būtu tas lielākais noindēšanas pasākums, kādu jebkad pasaule ir piedzīvojusi. Šie dati citi vērtējot toksicitāti dzīvniekiem nekādi nav pēc tam attiecināmi uz cilvēkiem. Un lai to jums pierādītu, es uh, tagad uh, jums pastāstīšu, par ko ir runa. Tā tad viena suga nekrustojas ar citām sugām reproduktīvajā procesā un to nodrošina ģenētiskā materiāla unikalitāte. Tā, tad uh, gamētas saplūst un uh, dod uh, jaunu dzīvību. Tas ir sakāms par visiem zīdītājiem. Tas nozīmē, ka starp dažādām sugām gamētas uh, nevar savienoties, jo šīs gamētas ir raksturīgas katrai atsevišķai sugai. Un uh, tas nozīmē arī, ka atšķirīgas sugas uz noteiktiem apstākļiem reaģē atšķirīgi. Pat divas tuvas sugas var reaģēt uz noteiktiem vidas apstākļiem pat gluži pretēji. Uh, Tātad, lai varētu šos datus pēc tam ekstrapolēt, tad būtu jāizmanto vismaz divas tuvas sugas šajās pārbaudēs. Tas nozīmē, ka nav jēgas veikt izmēģinājums ar dzīvniekiem, jo, lai noskaidrotu šo vielu ietekmi uz citu sugu, ir jāveic eksperimenti ar šo citu sugu. Tātad šeit ir runa par cilvēkiem, un līdz ar to veikt pētījums ar dzīvniekiem nav nekādas jēgas. Neviena suga nav ticams bioloģisks modelis, pat ja šī suga ir mums ļoti tuva, piemēram, šimpanzes evolūcijas uh, procesā. Mēs esam tuvas sugas Un, piemēram, šimpanzes ir imūnas pret uh, aids, HIV aids vīrusu, bet uh, tāpat tas sakāms arī par hepatīta B vīrusu, bet cilvēki nav imūni, bet, piemēram, ebolas vīrus ir bīstams un nāvī, nāvējošs gan šimpanzēm, gan cilvēkiem. Tātad katrā gadījumā šī situācija ir atšķirīga. Varbūt eh, atšķirīgas iezīmes, varbūt kopīgas iezīmes šīm sugām. Un tādēļ ir jāatsakās eh, no toksicitātes izvērtējuma, izmantojot grauzējus rīču. Uh, eh, kontekstā. Un šeit jūs redzat pārskatu par smago patoloģiju attīstību Francijā, balstoties uz a, oficiālo iestāžu datiem, piemēram, a, Nacionālo sanitārās kontrols institūtu. Piemēram, 2000 2000. gadā bija konstatēts 140 tūkstoši dia, otrā tipa diabēta saslimšanas gadījumu, 2009. gadā 200, 210 tūkstoši. Tālāk uh, par uh, vēzi. Uh, krūtsvējs 20 tūkstoši, 2000. gadā 49 tūkstoši, 2009. prostatsvēžu skaits 18 tūkstoši, 97 tūkstoši, tālāk par, par Eh, izplatību, tā ir, eh, tas ir labais stabiņš, tātad diabētam uz 60 miljoniem iedzīvotāju ir uh, Uh, šis pieaug, izplatība pieaugus no pusotra miljona uz 3 uh, miljonu 200 tūkstošiem. Alzheimers saslimšanas gadījums no 500 tūkstošiem uz 850 tūkstošiem, vēža gadījumu, krūtsvēža 470 tūkstoši uz uh, 900 tūkstoši, prostats vērš 330 tūkstoši uz vienu miljonu, autisms 1,8 tūkstoši, 600 50 tūkstoši. Tātad jūs redzat šie saslimšanas gadījumi kopā 2000. gadā 2 miljonu 801 tūkstotis un 5 miljoni 965 tūkstoši 2009. gadā. Jūs redzat, ka šis uh, saslimšanu skaits ir ievērojami pieaudzis laika posmā no 2000 līdz 2009. gadām. Ir slimības, ar kurām var sadzīvot, bet ko nav iespējams izārstēt. Tātad šie ir ļoti satraucoši skaitļi un dati. Uh, jo eh, domājot par Eiropas Savienības iedzīvotāju veselību nākotnē. Un uz kurieni mēs virzamies, ja turpinām šādā pašā garā? Ko tas, ar ko tas drauda mūsu sugai homo sapiens? Eh, šā gadsimta pirmajā gadu desmitā eh, novērotais, ko tas eh, ļauj mums prognozēt dom, par eh, attiecībā uz 2040. un 2050. gadu. Ja netiek veikti piesardzības pasākumi attiecībā uz veselību, un ja medicīna neiemācās ārstēt tādas slimības kā vēzis un vēzis, Alzheimer slimību. Tātad kāda situācija varētu būt 2050. gadā? Katrs trešais iedzīvotājs, tātad tie cilvēki, kas ir dzīvojuši pēc 2000. gada, tātad katrs trešais uh, cietīs no otrā tipa diabēta, uh, viena ceturtā daļa. Uh, cietīs no Alzheimer slimības, katrai trešajai sievietei būs krūts vēzis, gandrīz visiem vīriešiem būs prostatas vēzis, un katrs trešais jaundzimušais bērns būs autists. Un tas nozīmē, ka ķīmisko vielu pārbaudu izmantojot dzīvniekus nopietni apdraud mūsu veselību nākotnē. Ja mēs turpinām darboties tādā pašā garā, ja mēs uzticamies dzīvnieku modeļiem, izvērtējot vielu toksiskumu rīču kontekstā, tas nozīmē, ka mēs piedzīvosim mūsu sugas pagrimšanu un lejupslīdi. Un visām atbildīgajām personām ir jāapzinās, cik smaga atbildība gulstas uz viņu pleciem. Viņiem ir jāsaprot, ka viņi pakļauj riskam cilvēku veselību. Paldies, tagad vārds komisijas pārstāvim. Kiljans kundzei, paldies priekšsēdētājs kundze, labdien visiem! gribu uzreiz uh, norādīt, ka nesam vēl snieguši rakstisku atbildu šo lūgumu rakstu, jo tas ir saņemts nesen. Un tādēļ nevaru jums sniegt visaptverošu atbildu šo jautājumu. Jāsaka, mums tomēr ir zināmas šaubas par minētajiem skaitļiem par slimību izplatību, bet tai pašā laikā mēs uh, saprotam Raisa kunga paustās bāžas par to, ka Eiropas uh, Savienības iedzīvotāji ikdienas dzīvē ir pakļaut dažādu ķīmisku vielu ietekmei, ka tas var radīt bažas un ka šo vielu izmantošana ir jākontrolē un jāierobežo. Eh, tāpat uh, Eiro, Eiro barometra pētījumi liecina par to, ka pilsoņus ļoti satrauc dažādu ķīmisko vielu ietekmu uz vidi un veselību. Uh, un uz eh, pilsoņa satraukt par to, ka ikdienā izmantojamajās precēs, produktos eh, šie, šīs vielas eh, ir konstatējamas. Un rīč reg, pieņemšana arī parādz ierobežot uh, ķīmisko vielu izmantošanu un um, viens no iemesliem, kādēļ tika pieņemts rīč, bija tas, ka nebija pieejama pietiekama informācija par visām šīm ķīmiskajām vielām, kas tiek izmantotas par to radīto risku, uh, cilvēku veselībai un mm, bija nepieciešams izveidot riska pārvaldības noteikumus attiecībā uz šo vielu ietekmu uz cilvēku veselību un apkārtējo vidi. Tāpat izstrādājot likumdošanu, tika domāts par to, kā samazināt uh, uh, dzīvnieku izmantošanu, dažādu ķīmisko vielu pārbaudē, kā nodrošināt dzīvnieku labturību. Rīču izstrādē tas ir ņemts vērā, iekļaujot normas par dzīvnieku aizsardzību. Normas nosaka, ka ir jāreģistrē ķīmiskās vielas, ka ir jāizplata informācija par ķīmiskām vielām vielām, ka ir jāizmanto pārbaudes bez dzīvniekiem un, uh, ja iespējams, jāizmanto uh, in vitro metodes. Un dzīvnieku izmantošana eksperimentos ir iespējams tikai kā pēdējais līdzeklis, ja citas metodas nav iespējams izmantot. Ko mēs zinām par rīču ietekmi uz uh, eksperimentiem ar dzīvniekiem. Tik tiek apgalvots, ka rīču nolūkiem tiks izmantoti 50 miljonu dzīvnieku, lai pārbaudītu 100 tūkstošu vielu. Tas ir diezgan ievērojamā pretrunā ar mūsu uh, Uh, aprēķiniem ietekmes novērtējumā uh, ietvaros, ko komisija ir veikusi. Mūsu aprēķini liecina, ka būs nepieciešami 9 miljoni laboratorijas dzīvnieku. Uh, lai pārbaudītu aptuveni 35 tūkstošus ķīmisko vielu, kas reģistrēts saskaņā ar rīču. Rīč ir spēkā jau vai dažus gadus, un mēs varam tagad reālo situāciju salīdzināt ar prognozēm pirms rīču spēkā stāšanās. Eiropas ķimikāliju aģentūra, kas ir atbildīga par rīču īstenošanu, apkopo informāciju par alternatīvo metožu un dzīvnieku eksperimentu izmantošanu pārbaudēs. Un pirmā informācija, kas mums ir pieejama par 2013. gadu, šī informācija vēl nav publicēta publicēta, bet mums tā jau ir pieejama izvērtējumam. Un 2013. gada dati attiecas uz visām vielām, kas tiek ražotas un izmantotas virs 100 tūkstošiem tonnā gadā, tātad ir līdz šim termiņam reģistrētas 9000 vielas. Un Eh, tiek izmantot arī dati, kas bija pieejami pirms eh, rīča stāšanās spēkā. Tāpat plaši tiek izmantots alternatīvās pārbaudes un tikai 5000 Uh, eksperimentu ar dzīvniekiem ir pieprasīta attiecībā uz šīm 9000 vielām. Tagad, uh, izmantojot šos uh, datus, mēs varam aprēķināt, ka pārbaudēs ir izmantoti 500 tūkstoši dzīvnieku, ne vairāk. Um, nākamais pieteikumu iesniegšanas gala termiņš ir 2018. gads, mēs nevaram prognozēt, ka uh, šajā gadījumā īpaši pieaugs uh, dzīvnieku eksperimentu skaits, jo šīm vielām nav nepieciešams izmantot uh, dzīvniekus, lai izvērtētu to ietekmi. Tā kā uh, Mēs uh, uzskatām, ka 50 miljoni ir ievērojami pārspīlēts skaitlis, jo līdz šim ir izmantot tikai pusmiljons dzīvnieku. Tālāk runājot par šīm 200 tūkstošu vielām, tas, uh, šis skaitlis balstās uz provizorisko reģistrāciju, uz intereses paušanu uh, pirms uh, oficiālu reģist reģistrācijas pieteikumu iesniegšanas, un tas arī liecina, ka šis uh, skaitlis ir ievērojami pārspīlēts, ka reāli būs daudz mazāk pieteikumu. Uh, tā, tad ņemot vērā uh, visus uh, šos datus. Protams, sākotnējās pārbaudes, uh, sākotnējā aprēķina balstījās uz to, ka būs jāveic pilnas pārbaudes, ka nekādi iepriekšēji dati nav pieejami, bet praksē situācija ir atšķirīga un uh, ir rīču kontekstā iespējams ievērojami ierobežot dzīvnieku izmantošanu, un līdz ar to ir paredzams, ka būs nepieciešams daudz mazāk laboratorijas dzīvnieku. Jautājums, vai mēs varam pilnībā atteikties no eksperimentiem ar dzīvniekiem. Eh, pēdējo gadu laikā mēs esam daudz darījuši, lai izmantotu alternatīvās toksicitātes pārbaudas metodes, tas, piemēram, sakāms par ādas un acu kairināmības pārbaudi un ir iespējams paredzēt eh, šīs eh, iezīmes balstoties uz in vitro testiem. Bet eh, sarežģītāks pārbauds, piemēram, ar ietekmi uz reproduktīvo veselību un citos gadījumos dzīvnieki tomēr vēl ir jāizmanto. Tālāk toksiskā uh, genoma pārbaudas metode. Jā, tā ir interesanta tehnoloģija, tā ir liels potenciāls uh, nākotnē, izvērtējot ķimisko vielu drošumu. Tomēr jāsaka, toksiko uh, genoma uh, toksiskā, toksiko genoma metodas uh, Eh, joprojām nav validētas, nav vēl plaši izmantotas un eh, nav pilnībā iespējams tādēļ atteikties no eksperimentiem ar dzīvniekiem, un, lai arī komisija aktīvi atbalsta visu jauno metožu attīstību. Komisija uh, Uh, arī atbalsta papildu finansējumu piešķiršanu. Uh, piemēram, 7. pamatprogrammā mēs esam piešķiruši vairāk nekā 200 miljoni alternatīvu izvēr, izmēģinājumu programmu izstrādē, lai atteiktos no dzīvnieku izmantošanas. Tātad eh, noslēgumā gribu teikt, ka ir izmantot 500 tūkstoši dzīvnieku eh, šajos eksperimentos, kas nodrošinās eh, augstāku drošības līmeni 500 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju, labumu gūst arī visas pasaules iedzīvotāju kopumā, un tāpat mēs arī palīdzam pasargāt vidi no toksisku ķīmisko vielu ietekmes. Uh, Protams, visas šīs pārbaudes ir jāturpina. Reģistrācijas fāzē ir jāapkopo informācija par visiem šiem eh, ķīmiskajiem produktiem un ir jādomā par to izmantošanas ierobežošanu. Priekšstādātāji saka paldies. Mūsu rīcībā tikai septiņas minūtes. Tagad vārds Jāra kungam. That's first. Okay, thank you. Madam Chairman. I, ich denke, das ist ein ganz wichtiges Problem. Es uzskatu, ka šī problēma ir ļoti svarīga. Es e, darbojos Vācijā Bundestagā, tika pieņemta e, rīča likumdošana. Mēs ļoti daudz par to diskutējām, jo tas, protams, bija saistīts arī ar šādu veidu jautājumiem. Ķīmiskas vielas un to ietekme uz e, veselību noteikti ir jāpārbauda. Visi riski ir jāņem vērā. Uh, Tāpat arī ir skaidrs, ka ir daudz dažādu ķīmisku vielu savienojumu, par kuru ietekmi mums nav vispār nekādas informācijas. Protams, neapstrīdami ir tas, ka cilvēku veselība ir mūsu prioritāte. Tad, kad tika pieņemts rīčs, tad ļoti daudzi bija par to. Mēs jau tad eh, dzirdējām dažādas brīdinošas balsis, kas teica, ka eh, rīčs novestu pie vairāk izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, jo tolaika zinātnisko pētījumu izmanto, zinātnisko pētījumu veikšanā dzīvnieki tika ļoti plaši izmantoti. Mēs runājām arī ar rūpnieku pārstāvjiem, ar ķīmiķiem, kurus, protams, ļoti ietekmēja rīča tiesība aktu pieņemšana, un viņi teica, ka viņi ir uzņēmēji, un šeit ir runa par politisku uzdevumu, par likumu, kur ir teikts, ka ir jāanalizē risks uz veselību. Un, protams, ka, ja alternatīvas metodas netiek atzītas, tad tās nevar izmantot. Protams, var veikt pētījumus eh, molekulu līmenī vai šūnu līmenī un teikt, ka eh, tas nav riskanti, bet eh, beigās izrādās, ka šie pētījumi tomēr nav pareizi ir sasniegti diezgan, uh, sasniegts diezgan liels progress arī ar in vitro metodo, meto, metodiku. Taču man ir šāds jautājums, vai tas tiek darīts pietiekami ātri? Es labprāt gribētu, lai rūpnieki būtu mūsu sabiedrotie, taču politiķiem ir jānodrošina cita veida izmēģinājumi. Mēs arī nevēlamies atbalstīt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Uh, Galu galā tas mums arī nav ēriski akceptējami, taču šie izmēģinājumi, kurus mēs veicam, šīs brīvās metodas būtu jāatzīst. Tieši šāda arī ir problēma. Mēs nevaram apiet uh, šo situāciju, mēs nevaram nodrošināt, lai izmēģinājumi ar dzīvniekiem būtu mazāk nekā pašlaik. Komisija arī norādīja, ka Ne visu var atklāt ar in vitro metodēm. Ir vajadzīgi izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Bet es domāju, ka varbūt mēs varētu šeit izņemt ārā tādas smagākās lietas. Piemēram, ja e, ķīmiska viela ir ārkārtīgi kaitīga vilmaiņai, tad mums nevajag šeit izmantot dzīvniekus izmēģinājumos, ar, pietiek tikai ar šūnu izmēģinājumiem. Mm, nav jēgas eh, pie, pievienot šeit vēl izmēģinājumus ar dzīvniekiem, ja jau tiek veikti in vitro izmēģinājumi. Varbūt mēs nākotnē varētu izslēgt eh, izmaiņas ar dzīvniekiem konkrētās lietās, kur tie patiešām nav vajadzīgi. Sabiedrībā ir bijušas ļoti plašas debates par izmēģinājumiem ar primātiem, bet Ja ir runa par grauzējiem, kas daudziem nemaz tā īpaši nepatīk, tad, protams, ka šīs debates ir tādas elastīgākas. Manā izpratnē visi dzīvnieki ir vienādi un nevajadzētu kaut kādas sugas nevajadzīgā veidā uh, spīdzināt. Tātad, ko darīt, lai šos izmēģinājumus ar dzīvniekiem varētu ierobežot un uh, kā apstiprināt un atzīt alternatīvās metodas? Paldies tagad Aukenes kundze! Fact... Kā jau es iepriekš minēju, es nodarbojos ar dzīvnieku pārbaudēm, bet es pārstāvēju dzīvniekus, jo man dzīvnieku organizācijas man lūdz sev pārstāvēt, un tur man teica, ka nozara arī vēlās izbeigt dzīvnieku pārbaudas, jo uh, Tas ir ļoti dārgi, ja jūs izsekojat visiem noteikumiem. Daudz neizseko visiem noteikumiem, bet daudz to dara. Bet pēc visām regulām tad ir ļoti dārgi nodarboties ar dzīvnieku pārbaudi, jo nedrīkst sāpināt dzīvnieku. Jo jums ir vajadzīgi vairāki dzīvnieki, kas dalās pārbaudē. Un vienīgie, kas veids pārbaudas, to es arī uzzināju. Tad pat laikā mums ir jāpaturprātā, kad vajadzētu varu un vajadzētu izmantot alternatīvas, piemēram, in vitro, pēc iespējas tālāk, lai būtu pēc iespējas labāk zināt, kad jūs pārbaudiet in vivo, tad jūs ziniet, kad dzīvnieks necietīs pēc, bet ja ir runa par alternatīviem, alternatīvām, ja jūs neievietojiet jaunu organismu dzīvojušā būtnē, un es varu pateikt, ka ASV, kur ir daudz labāks patērētāja aizsardzības likums, viņi to nedarītu. Eiropā Viņi mēģināja to arī likvidēt, un mums ir ļoti va daudz vājāks patērētāja aizsardzības likums. Mums, pilsoņiem, tie mēs esam tie, kas cietīs, ja kaut kas jauns notiek ar kādu jaunu vielu, un tā tad ir skaidrs, ka mēs nevaram izbeigt dzīvnieku pārbaudas bet dzīvnieku skaits ne, neatrunā par dzīvnieku ciešanu, ja viņiem pareizi apietās. Tas nav, te nav runa par viņu dzīvi, par ko es bažos, bet pārbaudīt, pārbaudītie dzīvnieki ir daudz labāk dzīves apstākļi nekā audzētie, kas notiek ar cūkām Dānijā, tas ir pilnībā aizliegts, ja ir runa par pārbaudamiem dzīvniekiem, un ir daudz piemēru. Mums ir ļoti uzmanīgi jārunā, ka mēs izbeigsim dzīvnieku pārbaudas, jo organizācijas nozara būs ļoti laimīga, jo viņi ietaupīs ietaupīs daudz naudu, bet mums ir jāizmanto visas procedūras līdz šī gada beigām. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, pat ja ir daudz vieglāk pateikt, ka mums ir jāizliedz viss šī lieta. Viena minūte atbildēju, jo mums ir jābeidz. Thank you. Uh, just to answer the... Paldies, vienkārši atbildēt dāmai, kas veids komentārs, es gribētu atsaukties, kad valsts veselības iestāde Amer Amerikā, kas ļauj pārbaudīt ķīmiskās vielas un ķīmiskos jaukums, sajaukums un pilns eksperimentu komplekts. Mums ir vērtējums par ķīmiskām vielām, par tūkstošu vielām dienā. Tas tur ir būtiska atšķirība no pārbauda ar dzīvniekiem. Tad bijušais ekvām vadītājs, es viņam lūdzu 2006. gadā, ka tas ir ļoti bīstam veids, kā pārbaudīt toksiskās vielas, viņi vēlas, lai es veicu slikti zinātni, slikti zināt, sliktu zinātni. Viņš aiztaisīja durvis un viņš aizbrauca uz Ameriku strādāt. Un es gribētu uzsvērt, ka tā ir mūsu veselība, kas ir, kuri ir apdraudēta, par mūsu bērniem un nākošām paudzēm, un ja jūs turpiniet tālāk, jūs redzat šo diapozitīvu jūs redzēsiet, kur mēs nonāksim, kas notiks mūsu sugai. Paldies! Paldies! Mēs varam paturēt atvērtu šo lūgumrakstu, līdz kamēr mēs nesam saņēmuši atbildi, rakstisko atbildi no komisijas un no komitejas, uz ko mēs atsaucamies, lai mums dot papildus informāciju. Jūs piekrītat? Jā, labi, mēs beidzam, un tagad es lieku priekšā kolēģiem un visiem par tostu. Es zinu, ka lai noslēgtu mūsu darbu. Mums ir pēcpusdienas darba posms, bet šis ir vienīgā, vienīgā iespēja man dalīties šajā tostā ar jums.